protams, pietrūkst mūsu priekšsādātāja, kurš uh, tagad strādā citā sanāksmē. Viņam ir citi pienākumi, tā ka es mēģināšu darīt vislabāko un vadīšu šo pēcpusdienas sesiju. Un atsākot sanāksmi, man ir liels prieks un gods sveikt uh, mūsu vidū um, Norvēģijas vēstnieku Eiropas Savienībā, viņa ekscelenci Atlē Laikovolu. Vēstnieku kungs, ir pagājuši divi gadi kopš mums notika pēdējā viedokļu apmaiņa šeit eh, Starptautiskās tirzniecības komitejā, un toreiz mums bija eh, jautājumu uz darba kārtībā, kas mūs satrauc, piemēram, tur bija importa eh, tarifa uz ziediem un tāpat arī dažiem gaļas un siera produktiem. Un tajā laikā, tāpēc mēs pieņēmām Eiropas parlamenta rezolūciju 2013. gada jūlijā par uh, Norvēģi tarifu palielināšanu lauksaimniecības produktiem. Nu, pat tagad pagājušos gados ir notikušas lielas izmaiņas gan tiesniecības, gan arī politiskā kontekstā. Nemaz nerunājot par eh, to, ka Eiropas Savienības ražotāji un eksportētāji un arī Norvēģija viss cieši no Krievijas embargo pašreizējā kontekstā, ņemot vērā tirdzniecības eh, liberalizācijas pasākumus un atbilstoši arī uh, brīvās tirdzniecības līguma 19. pantam, šie pasākumi ir vēl steidzamāk. Vēstniekungs, tagad es došu jums vārdu, izteikt uh, sākuma piezīmes un, protams, ka uh, pēc tam arī būs īsi komentāri no Eiropas komisijas un pēc tam arī būs uh, jautājumi no uh, deputātiem. Ekscelenci, vārds jums. Mr. Chairman, thank you very much. Priekšstādātāji, paldies par šiem ievadvārdiem un paldies par uzaicinājumu. Kā jau jūs teicāt, ir pagājuši divi gadi kopš es saņēmu līdzīgu Uh, uzaicinājumu ierasties pie jums. Šis tagad ir jauns parlaments, es tomēr redzu te vēl dažas pazīstamas sejas, bet redzu arī daudz, daudz jaunas. Tā ka paldies par šo uzaicinājumu un uh, runāt par tirdzniecības uh, attiecībām starp Eiropas Savienību un Norvēģiju, un tāpat arī par tālāku lauksaimniecības produktu tirgus liberalizāciju. Es ievadā izteikšos pavisam īsi, bet es gribētu sniegt skatījumu par šo konkrēto uh, lietu vai tēmu. Man ir četri tādi komentāri. Pirmais par kontekstu, otrais komentārs par enerģētiku, trešais par uh, uh zivīm un uh, ceturtais par lauksaimniecību. Tādā veidā es ceru, ka es varēšu ieskicēt ietveru kontekstu, kurā mums tad attiecīgi varēs tālāk risināties veiksmīgas diskusijas. Tātad Šis lielais konteksts. Norvēģija ir piektais lielais, ir lielākais Eiropas Savienības tirzniecības partneris un septītais lielākais eksporta tirgus. Norvēģija Eiropas Savienība ir 75, tātad 3 ceturdaļas mūsu kopējās ārējās tirzniecības apjoma. Un jāsaka, tie ir ļoti iespaidīgi cipari un tie parāda, cik uh, augstā līmenī notiek mūsu uh, sadarbība un partnerība. Un tā, protams, ir apusēji izdevīga Tirzniecības attiecības, es domāju, demonstrē arī Eiropas ekonomiskās integrācijas centienus. Norvēģijā ir diezgan kopīgs regulējošais ietvars, un arī Norvēģija piedalās vienotajā tirgū Tātad mums ir vienots regulējošais eh, tirgus attiecībā uz eh, kapitālu, precē un personām, un mēs līdzdarbojamies arī programmā apvārsnes 2020, tāpat arī Erasmus. Mēs nu pat pārsniedzām 10 tūkstoši ciparu. Ko tas nozīmē? 10 tūkstoši Eiropas Savienības juridiski teksti, kas ir iestrādāti uh, līgumā, un tas, protams, veicina arī. Uh, ekonomiskās zomas tālāk attīstībā. Un šis uh, līgums ir parādījis, kā mēs esam spējīgi uz tādu ļoti spēcīgu un dinamisku attīstību. Tā tad mums ir ļoti plašas tirzniecības attiecības, bet tāpat ir ekonomiskā integrācija, un tur atkal spēkā ir tas pats regulējošais ietvers, mm, no kā iegūst abas puses. Otrais sektors eh, - enerģētika. Atkal šeit cipari statistika ir ļoti iespējīga. Norvēģija nodrošina 20% no Eiropas Savienības dabas gāzes eh, daudzuma. Uh, 12% eh, eh, naftas, bet eh, tas nav viss. Te ir runa atkal par ekonomisko integrāciju, atkal par vienotu regulējošo ietvaru un partneru sadarbību. Norvēģija ir ilgtermiņa stabils piegādātājs Eiropas Savienībai energoresursu ziņā. Bet atkal, tam mēs runājam par ko vairāk kā tikai eksportu un tirzniecību. Tas ir apusēji noderīgs eh, process. 40% kontinentālā šelfa resursu tie eh, piedar Eiropas Savienības uzņēmiem, tie ģenerē darbību, kas eh, nodrošina 100 tūkstošu darba vietas Eiropas Savienībā. Laikā, kad mēs runājam par klimatiskajām izmaiņām un energoefektivitāti un energodrošības jautājumiem, tad tik tiešām uh, Domāju, ka šai kontekstā mūsu sadarbība ir vēl ietekmīgāka un svarīgākā iepriekš. Tālāk, eh, zivsaimniecība un jūras eh, veltas. Tas nav iekļauts vispārīgajos eh, ekonomiskās zonas noteikumos, tātad te vairāk darbojas tarifa un te pastāv tirdzniecības barjeras attiecībā uz sadarbību Eiropas Savienības tirgu. Protams, mēs gribētu, lai šīs tirdzniecības barjeras un tarifi tiktu samazināti un principā likvidēti. Tomēr joprojām tirdzniecības statistika atkal ir iespaidīga Eiropas Savienībā. Uh, aiziet 60% Norvēģijas eksporta. Pagājušā gadā Norvēģija eksportēja par 4,5 miljardiem eiro uz Eiropas Savienību. Norvēģija ir arī lielākais eksporta tirgus zivju produktiem no Eiropas Savienības. Atkal, manuprāt, šeit ir šis abu pušu ieguvuma elements. Nav tā tikai, ka mēs no nu jums nosūtam jums izēja materiālus un jūs tos pārstrādājat. Ir apmēram 12 tūkstoši darba vietas, kas, eh, jā, Eiropas Savienībā ir radīts, kas pastāv tieši pārstrādājot zīvi un zivsainiecības produktus, kas nāk no uh, Norvēģijas. Priekšstādātāji, jūs eh, pieminējāt arī Krieviju. Un, jā, tas ir ļoti svarīgs ģeogrā, ģeopolitisks jautājums, un šeit mums ir jāizpauž solidaritāte. Arī tirzniecībā zīves un zivsainiecības produkti bija visbūtiskākais eksporta produkts Norvēģijai uz Krieviju. Burtiski vienas nakts laikā vairāk kā 800 miljonu eiro tirgus vienkārši izgaisa, bija slēgts. Un tas jums dod iespēju par, tas raksturo to, ka mums ir jābūt kopā arī politiskā kontekstā un kopīgi ir jāmēģina šo situāciju risināt. Tā tad zivsaimniecība, tas ir milzīgs tirgus. Mēs gribētu uzlabot eh, piekļuvi tirgumu un esam jau pēdējā laikā redzējuši, kāda ir šī saikne starp ģeopolitiskajām problēmām un kā tas ietekmē tirzniecību. Nu, un visbeidzot, lauksaimniecība. Eh, uz lauksaimniecību neatiecas uh, Eiropas ekonomiskās zonas uh, regulējums, bet 19. pāns Norvēģija importē 50% lauksaimniecības produktu, gluži saprotam iemeslu dēļ. Tirzniecība Eiropas Savienība ir ļoti plaša. Vairāk kā 60%, 60 līdz 70% no mūsu kopējā importa nāk no Eiropas Savienības valstīm. Tātad, tāds ir šis plašākais konteksts. Un tādējādi es nonāku pie konkrētākiem pasākumiem, kas arī bija iemesls, kāpēc tika uzaicināts pirms diviem gadiem, un iespējams arī uh, kāpēc esmu šodien uzaicināts pie, būt pie jums. Gribu sniegt jums pārliecību priekšsēdētāji, ka man nav nekādu mazāko šaubu par Eiropas Savienības uh, nostāju. Tā mums ir skaidri darīta, zinām. Uh, esmu saņēmis to, esmu es to saņēmis, tā ir komunicēta visos uh, līmeņos, tā ir nodota arī ekonomiskās zonas padomē, un tā ir arī uh, nodota caur dažādām rezolūcijām no jūsu komitejas. Par to šaubu nav. Ko es varu darīt šodien? Es jūs varu uh, informēt par vairākiem aspektiem, pirmkārt, politiskajā ziņā. Kā jūs atceraties, bija uh, nevienprātība Norvēģijā, kad šie pasākumi tika ieviesti. Uh, partijas, kurš šobrīd veido valdību Norvēģijā, ir norādījuši, ka tās grib atsaukt, atcelt šos pasākums, ja tās varētu vienoties par šādu izmaiņu. Tātad bija šādi centieni, bet tāpat laikā tā kā ir mazākuma valdība, tomēr bija nepieciešams vairākums parlamentā, lai nodrošinātu šo uh, pasākumu atcelšanu, un tas uh, priekšsēdētāji ir tas elements, kas nav īstenojies. Nākamais aspekts ir pati tirzniecība. Tātad, kas ir noticis faktiski tirzniecības jomā? Ja mēs skatāmies uz cipariem 2013. un 2014. gadam, mēs redzam, ka produkti, kas ir iekļauti, uz kuriem ir attiecināti šie pasākumi, tātad, kura noteikti, noteikti atvaloram nodoklis, ka šo produktu līmenis apjoms ir apmēram tāds pats, kā tad, kad tika noteikti šie pasākumi. Neliels palielinājums 13. gadā, 14. gadā, tātad tirzniecība principā ir palikusi tajā pašā līmenī. Nākamais aspekts - sarunas. Eiropas ekonomiskās zonas nolīgumā, kurš ir viss uh, visaptvarošākais līgums, ko Norvēģija jebkad ir noslēgusi, 19. pāns norāda, ka pusēm ir jāturpina centienus, lai varētu nodrošināt progresīvu lauksaimniecības tirdzniecības liberalizāciju, un tas ir jādara, īstenojot atbilstošu lauksaimniecības politiku, un tas ir jādara savstar, uz savstarpēji izdevīgiem pamatiem. Norvēģija ir norādījusi jau vairāku mēnešu garumā, ka esam gatavi uzsākt jaunu sarunu raundu, balstoties uz 19. panta nosacījumiem, un esmu pārliecināts, ka pavisam drīz mēs varēsim ar Eiropas Savienības pusi uzsākt sarunas, lai varētu tālāk runāt pār lauksaimniecības tirdzniecības liberalizāciju. Tātad priekšsēdētāji, tas uh, bija mans ievads, to gribēju jums pateikt. Tātad ieskicēju šīs lielās līnijas, uh, galveno kontekstu, runājot arī par tirdzniecību, bet, protams, arī par ekonomisko integrāciju runāja par to, kāda ir ģeopolitiskās situācijas ietekme uz visu šo situāciju un arī konkrēti, ko es varu pateikt par konkrētiem pasākumiem, kādi tika uh, ievies 2012. gada janvārī. Es ceru, ka mums būs uh, veiksmīgi viedokļu apmaiņa par šiem jautājumiem. Paldies! Ambassador, thank you very much for uh, your... Paldies! paldies par jūsu uzrunu. Tā bija ļoti labi strukturēta un tāda kompakta, bet es domāju, ka uh, deputāti noteikti uzdos jums jautājumus. Un pirms es dodu viņiem vārdu, došu vārdu izteikties arī uh, lauksēmniecības ģenerāldirektorāta pārstāvim mazliet Malanzuela Aspiros, lūdzu jums vārds. Paldies! Tiešām ir tā, ka Eiropas Savienība un Norvēģija lepojas ar ļoti ciešām uh, attiecībām lauksaimniecībā. Eiropas Savienība uh, ir septītais lielākais partneris uh, lauksaimniecības produktu importā uz Eiropas uz Norvēģiju. Union exports of agriculture, agrifood. Lauksaimniecības produktu apjoms ir 8,1% no kopējā Eiropas Savienības eksporta. Norvēģijai, bet neskatoties uz šo apjomīgo tirzniecību, ir tomēr traucējoši faktori, kas turpina traucēt eh, vispārējām labām lauksaimniecības tirzniecības attiecībām ar abām pusēm. Līdz šim Norvēģija nav uh, mainījusi uh, klasifikāciju un tarifus, kas attiecas uz uh, sieru, gaļu un uh, vēl dažām tarifu līnijām. Eiropas komisija ir. Uh, pacēlu šos abus pasākumus politiskā un tehniskā līmenī un ir norādījis savu pretestību un norāda, ka tie ir protekcionistiski pasākumi un ka tie ir pretēji Eiropas ekonomiskās zonas nosacījumiem, kas paredz tālāk tirzniecības liberalizāciju. Šai sakarībā esam uzvaicinājuši Norvēģiju pagriezt atpakaļ, tātad mainīt šos pasākumus. Esam novērojuši tādas pozitīvas zīmes no jaunās valdības, bet tomēr pasākumi, minētie pasākumi vēl paliek spēkā. Tomēr šai kontekstā mēs pozitīvi vērtējam Norvēģijas puses iniciatīvu uzsākt jaunu sarunu raundu atbilstoši pantam numur 19 un ceram, ka šīs sarunas dos mums tālāk eh, nepieciešamo ietvaru, lai mēs varētu atrisināt šos jautājumus un nonākt pie tālākas lauksaimniecības produktu liberalizācijas abu pušu starpā. Paldies! Uh, thank you very much! Paldies! Tagad komitejas deputāti var uzdot jautājumus tautas partijas pārstāvis. Pirmais Daniels Kaspārī, lūdzu. Liels paldies, vēstnieka kungs. Paldies, ka jūs šodien esat mūsu vidū. Paldies arī par labo sadarbību, kas mums ir daudzos sektoros. Mums ir daudz kopīgu uzdevumu arī attiecībā uz Krieviju, par to jūs arī runājāt. Paldies par jūsu sadarbību šajā ziņā. Arī tirzniecības attiecības ir labas un abas puses daudz iegūst no tā. Jūs pirms diviem gadiem jau viesojāties šeit, jo Eiropā un Eiropas parlamentā sevišķi Mēs uh, nebijām īpaši priecīgi par ieviestajiem pasākumiem, kas tika ieviesti nekonsultējoties ar Eiropas Savienību. Un tad jūs citējāt 19. pantu, un tas paredz, ka turpmākos gados mēs gribam atvieglināt tirzniecību, nevis apgrūtināt to. Un pasākumi, ko iepriekšējā valdība ieviesa, katrā ziņā ir pretrunā ar šo. Um, un pirms uh, vasaras atvaļinājuma desmitreiz palielinājās uh, nodoklis par piena produktiem, tas nekādā ziņā um, neveicina tirzniecības attiecības. Jūs runājat, ka ir vajadzīgs, stāstījāt, ka ir vajadzīgas jaunas pārunas, bet tai pašā laikā uh, ir lietas, kas jau sen ir izdiskutētas, bet uh, kuras jūsu valdība mainīja nekonsultējoties ar mums. Un pasākumi uh, nav pamatoti, un tie ir jāatceļ, pirms mēs varam runāt par kaut ko tālāk. Un otrs, ko mēs vēlamies, kad mēs dosim komisijai mandātu ar jums vest pārunas un komisija mūs informēs, ka tai jādebatē ar jums par lietām, kas sen jau ir noskaidrotas, tad tas nav tā, tā nav sevišķa draudzīguma izpausme. Un es domāju, ka arī tiem, kas ir pret šiem pasākumiem pašreizējā valdībā, viņiem vajadzētu tomēr arī nodot ziņu, ka jābūt piesardzīgiem ar uguni, nevajag spēlēties, mēs esam pret šiem pasākumiem un vilcināsimies komisijai piešķirt sarunu mandātu pārunām ar Norvēģiju. Tāpēc vēlreiz kategoriski uzsveru lūdzu nododiet savai valdībai un vairākuma frakcijai šīs ziņas. Jūs apdraudāt, apdraudat turpmāko sekmīgo sadarbību ar mums. Paldies! Dēvids Mārtiņš lūdzu, sociāldemokrāta vārdā, ļoti īsi. Mana pozīcija mazliet atšķiras no Daniela pozī, pozīcijas. Norvēģija ir sav, suverēna valsts tā var pieņemt lēmumus, kā, ko tā uzskata par pareiziem un labiem saviem iedzīvotājiem. Šķiet, ka jūs eh, saprotat ļoti labi kāds Unilevers intereses, bet Eh, Norvēģija tiešām nav īpaši pārunājusi situāciju ar saviem kaimiņiem, un varbūt eh, runa nav par to, vai Norvēģija ir tiesības pieņemt šādus lēmumus, bet varbūt jums tiešām vajadzētu pakonsultēties ar kaimiņiem, pirms jūs šādus lēmumus pieņemat un varbūt eh, tiešām labāk apspriesties, pirms jūs ķeraties pie konkrētiem soļiem. Paldies! E EKR kolēģis. Es tikai gribētu, jā, teikt dažus vārdus par tirdzniecības saiknēm starp uh, Eiropas Savienību un Norvēģiju. Principā man divi jautājumi. Jums ir atsevišķs nolīgums attiecībā uz to, ko jūs uh, pārdodat Eiropas Savienībai. Tātad, cik daudz Norvēģija maksā par piekļuvu Eiropas Savienības eh, vienotiem tirgumam? Tāds mans pirmais jautājums. Un otrām kārtām, cik daudz no jūsu Norvēģu likumiem, nu, proporcionāli, eh, ir, cikos ir iestrādāti vienotā tirgus eh, noteikumi? Tātad, ir tādā proporcionālā izteiksmē, cik lielā mērā ir pārņemta šī likumdošana. Jā, paldies! Uh, liberālu demokrātu partijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es atvainojos, ka sēžu ar, ar muguru pret jums, un, diemžēl, telpa tā, tā ir iekārtot. Daudz, kas jau ir teikts, un tāpēc gribētu vēl tikai bilst dažus vārdus par sankcijām pret Krieviju un Krievijas sankcijām pret Eiropas Savienību un tāpat arī pret Norvēģiju. Mēs uh, zinām par iekārtām, kas eh, tiek izmantotas eh, dziļūdens urbumos. Ir tagad sankcijas arī no Krievijas enerģētikas industrijas puses, un es gribētu jautāt vēstniekungam par to, kā tas ir ietekmējis jūsu energo un um, jūras urbumu uh, sektoru. Es zinu, ka no Norvēģijas valdības ir uh, prasīts paziņojums uh, par zinām pakalpojumu veikšanu. Tā tad tīri par tirzniecību un ģeopolitisko kontekstu man interesē, kā uh, jūs skatāties uz šīm Krievijas noteiktajām sankcijām. Paldies, un tagad goe. Šulc kungs. Paldies. Paldies vēstnieku kungam. Ļoti priecājos jūs atkal šeit redzēt, jo par šiem jautājumiem mēs jau runājām pirms diviem gadiem. Arī es uzskat, neesmu vienas prātis ar Danielu Kaspārī viedokli attiecībā uz to, kā mums risināt šo situāciju. Eh, rezolūcijas projekts ir formulēts tā ļoti nedraudzīgi un īpaši nelīdzēs mums pie pārunu galda. Septītais punkts, to gribētu izcelt īpaši. Komisija tiek aicināta turpināt pārunas ar Norvēģiju, lai atrastu risinājumu abām pusēm pieņemamu. Manuprāt, mums tiešām jāsēžas pie pārunu galda un jāatrisina jautājums. Tiešām Norvēģija ir suverēna valsts, kas ir EFTAS dalība valsts un tā var rīkoties atbilstoši savām nostādnēm, uh, veidot savu lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku. Varbūt tie pat ir tādi labvēlīgi apstākļi, lai mēs turpinātu pārunas par GSP plus uh, jautājumiem saistībā ar Filipīnām. Uh, ir tāds, varbūt, piemērots brīdis. Un otrs, gribētu e, runāt par sankcijām, ko pieminēja Šākas kundze, bet raugoties no cita redzes punkta, kā jūs vērtējat to, kā galējos ziemeļos netiek piegādāts noteikts aprīkojums pētījumiem, vai jūs domājat, ka vides, vide tiek apgraudē, apdraudēta šīs Krievijas darbības vai Gazpromā darbības dēļ? vai šeit pastāv draudi ekoloģiskai katastrofai, kas varētu arī apdraudēt Norvēģiju. Paldies! Paldies! Nezinu, vai man ir tiesības komentēt, bet eh, gribu uh, mazliet par faktiem. Runa ir par rezolūciju, ko pieņēmis Eiropas parlaments. Tas nav projekts, tā ir pieņemta 13. gada jūlijā. Un tagad zaļie, vai kāds vēlas ko sacīt? Ja nē, Viljams Dārtmuts lūdzu. Čermen. Paldies, priekšsādātāji. Šajā komitejā Ir vismaz daži cilvēki, kur novērtē faktu, ka Norvēģija ir suverēna valsts. Un eh, es baidos, ka ne visi mūsu kolēģi, ne visās komitejās izprot šo faktu, kas ir pamatu pamats. Un eh, jebkuram, kur interesē dabas aizsargāšana, kā piemēram šeit man blakus sēdošie cienītie kolēģi, tad es domāju, ka jā, mums vajadzētu priecāties par zivju krājumiem Ziemeļu jūrā un ka Norvēģija neietilpst kopējā zivsaimniecības politikā pretējā gadījumā. Mm. Nīderlandiešu trolērs, kurš eh, apsaimnieko 25-30% no visas eh, apvienotās karalists eh, zvejas kvotas, nu tādā gadījumā mūsu ūdeņi tiktu izslaucīti tukši. Bet man ir konkrēts jautājums vēstnieku kungam. Norvēģija, protams, ir EFTA locekla. Un EFTA arī piedalās brīvā cilvēku kustībā apritē, tā tad nodrošinot šo principu. Uh, Un tas ir. Uh, un Šveice ir nobalsojusi, ka Šveice vairs nevēlas uh, nodrošināt šo brīvo personu kustību. Un man ir jautājums uh, vēstniekungam. Jūsuprāt, cik daudz ilgāk Norvēģija vēl nodrošinās, tātad ievēros šo personu brīvu kustību vai? Jūs domājat, ka Norvēģija varētu paust līdzīgu viedokli kā Šveice, teiksim, nu, vai pat tas varētu notikt kādu piecu turpmāko gadu laikā? Jā, paldies. Mums tagad bija jautājuma rauns no politiskajām grupām. Tagad es eh, došu vārdu jebkuram citam deputātam, tātad eh, šīs komitejas loceklim, kam būtu vēl piebilstams kāds jautājums vai kāds komentārs vai kāda piezīme par šo tēmu. Bensenkungs. First of all, uh, thank you. Jā, paldies pirmām kārtām, paldies vēstnieku kungam par jūsu komentāriem un jūsu sadarbību. Es jau dzirdēju, ka vēstnieka kungs vēlētos atcelst tirzniecības barjeras uh, uh, zivsaimniecības produktiem attiecībā uz Eiropas Savienību un tāpat laikā, bet, nu, ar nožēlu jānorāda, Jāprasa, kāpēc jaunā valdība neatcēla tarifus attiecībā uz zeltno sieru un uh, jēra gaļu un hortenziju ziediem un lielopu gaļu. Situācija turpinās, un man šķiet, ka tas uh, tiešām pārkāp 19. panta garu. Ja jūs gribat brīvu piekļuvu mūsu tirgiem, tad mums ir jābūt tādai pašai piekļuvēji jūsu tirgiem. Uh, arī lauksaimniecības eh, produktu jomā. Es negribu iejaukties nekādā veidā tajos mehānismos, kā jūs atbalstat Norvēģijas lauksaimnieks. Jūs varat kā vien vēlties viņus atbalstīt. Tas nav jautājums par uh, eh, iedzīšanu stūrī, bet par vienlīdzīgu piekļuvu tirgiem. Paldies! Thank you very much, kolēģi. Paldies, kolēģi Bensen. Lūdzu, vēl kāds deputāts, kas vēlas uzdot jautājumu vai ko sacīt. Ja nē, tad šī jautājuma kārta ir uh, beigusies, un tagad vārds atkal vēstniekungam. Jūs dzirdējāt jautājumus, uzklausījāt komentārus. Mēs uh, neesam gluži uh, zivs saimniecības komiteja, tāds iespējas varbūt varēja rasties, bet tagad uh, labprāt dzirdēsim jūsu reakciju. Lūdzu. Paldies! Paldies, priekšēdētāji! Es uh, piefiksēju, ka jautājumi nebija tādus, kuriem var atbildēt jā vai nē. Es mēģināšu izmantot tādu chronoloģisku pieju. Varbūt kaut ko izlaidīšu, bet es piefiksēju visus komentārus un jautājumus. Kopumā runājot, varat būt pārliecināti, ka viss ko jūs man uzticējāt, to es pilnībā nodošu arī savām atbildīgajām iestādēm, savai valdībai. Un mēs zinām, kas mums ir jādara. Mēs veidosim apaļo galdu, veidosim ietvaru pārunām, un es varu pateikt, ka šis ietvars ir tāds ļoti stabils un līdz šim vienmēr esam atrisinājuši domstarpības, un es domāju, ka tāpat būs arī šoreiz. Vai e, politiķi spēlējas ar uguni vai nē, to es nekomentēšu. Es esmu e, civildienes ierēdnis un tāds arī grasos palikt. Uh, bet arī šo ziņu nodošu tālāk. Un tas jādomā arī tika pārraidīts tiešsaistē. Mēs darīsim kaut ko lietas labā. Ja kāds no jums sacīja, ka mēs esam rīkojušies nedraudzīgi, es negribu to komentēt. Es, uh, jums izklāstīju faktus un uzklausīju faktus. Var, gribu jūs pārliecināt, ka tāda Pāvlova refleksa šeit nav. Um, es negribu teikt, ka mēs nekad nekļūdīsimies vai nekad neizdarīsim kaut ko tādu, ko jūs varētu uzskatīt par nedraudzīgu, bet mēs uzskatām jūs par ļoti būtisku partneri gan politiski, gan ekonomiski. Un tas pats attiecas arī uz faktu, ka varbūt radies iespējas, ka mēs nekonsultējāmies iepriekš. Es e, nevaru apstrīdēt individuālus viedokļus, bet varu apgalvot, ka ļoti daudz laika veltīju konsultācijām un iesaistījām uh, Eh, iesaistīto bija tik daudz, ka bez konsultācijām nemaz nevarēja iztikt. Ir dažādi viedokļi. Varbūt var teikt, ka mēs neesam konsultējušies pietiekami daudz. Pirmais jautājums eh, pirmais ļo, jautājums, to es uzklausīju ar lielu prieku. Jautājums bija, cik daudz mēs maksājam, lai piekļūtu vienotajam tirgam. Mēs nemaksājam. 1,8 miljārdi eiro. Tāda ir summa par noteiktajā laika periodā, kas tagad tuvojas beigām. Tas ir pienesums vai artava, ko kopā ar Islandi un Lihtenšteinu mēs sniedzam lai veicinātu sociālo un ekonomisko kohēziju. Mēs nemaksājam par piedalīšanos Eiropas ekonomiskajā zonā. Šī grāmata, ko es turu rokā, par to mēs diskutējām, lai visiem būtu vienlīdzīgi apstākļi, un, un mēs rūpējamies par ekonomiskiem, tad par līdzekļiem, tie ir šie 1,8 miljārdi, lai Eiropas Savienībā samazinātu um, lielās atšķirības uh, um, labklājības līmenī un tā tālāk. Cik daudz šie desmit tūkstoši likumdošanas aktu, cik lielā mērā tie ir ietekmējuši mūsu likumdošanu. Es neesmu pats to visu saskaitījis, bet ziņojumā pirms dažiem gadiem valdības komiteja nāca klajā ar skaitļiem, ka tie var būt 70% apmēram. Es eh, vienkārši varu jūs informēt par to, jo mums ir tas pats ietvars, kas attiecas uz um, precēm, pakalpojumiem, eh, cilvēku mobilitāti un tā tālāk. Tā ka lielākā daļa likumu tiešā vai netiešā veidā, regulu vai direktīvu veidā uh, ir spēkā mūsu likumdošanā. Tie nāk no Eiropas Savienības, tie ir saistīti ar Eiropas Savienību. Man nav konkrēta skaitļa, ko jums piedāvāt uz jūsu atbildi, bet uz jūsu jautājumu, bet mums ir tas pats regulējošais ietvars lielā mērā, ko izmantoja Eiropas Savienība. par uh, sankcijām. Te ir jārēķina ļoti rūpīgi. Savā ievadrunā es teicu, ka es zinu, ka ekspo, kādi, kāds ir eksporta līmenis divsaimniecībā un uh, jūras produktu sektorā, bet runājot par Eiropas Savienības sankcijām, ko mēs pieņēmām, tad naftas sektorā uh, runa ir par piegādes pusi, un tas mūs tieši ietekmēs. Bet te nav tādas lineāras attīstības. Te jāņem vērā daudzi aspekti, daudzi elementi, uzņēmumu intereses, investīciju plāni un tā tālāk. Es nevaru pateikt, ka efekts būs tik liels vai šitik liels. Ja mēs raugāmies uz Eiropas Savienības sankcijām, tad nevar tagad to tā uh, precīzi aprēķināt. Es domāju, ka tās ietekmēs investīciju vidi kopumā. Un tad ar laiku arī parādīsies sankciju sekas vai efekts, kas var būt lielāks vai mazāks. Es runājot par vidi, par jautājumu, visu, ko mēs darām ziemeļos, uh, veicot pētījumus naftas un gāzes ieguvē, mēs ievērojam vides standartus un uzskatām to par pareizu. Kāds būs efekts tam, ko Krievija izlems darīt vai nedarīt? Es nevaru to jums pateikt. Redzēsim, skatīsimies, kas notiks. Šis reģions mums ir strateģiski nozīmīgs, un mēs ļoti, ļoti smalki ievērojam vidas aizsardzības standartus. Brīvā kustība cilvēku un EFTA EFTAS jautājums. Jā, jo Norvēģija ir EFTAS locekle, Eiropas Savienība palielinās, EFTA attiecīgi sa sarūk. Es esmu strādājis arī EFTAS ģenerālsekretariātā Ženēvā un Portugāla toreiz arī bija EFTAS dalībvalsts. Norvēģijā nekas neliecina par to, ka mēs varētu rīkoties līdzīgi kā Šveice. Gluži otrādi, valdība ir uzsvērusi, ka cilvēku brīva pārvietošanās ir viens no galvenajiem kopējā tirgus elementiem, un mēs pilnībā esam integrējušies šajā ziņā arī Eiropas ekonomiskajā zonā. On seafood, I raise. Par um, jūras produktiem. Tas ir fakts. Mēs gribētu uzlabot mūsu tirgus pieejamību. Un ir, es rūpējos par savām interesēm, jūs par savām, tas ir dabiski. Bet atgriežoties pie jautājuma, uh, kam ir veltīta, veltīts šis dienas kārtības jautājums, uh, tad, manuprāt, mums ir jāturpina pārunas, jāatsāk tās tuvākajā laikā. Esam jau sākuši pārunas par jautājumu par geogrāfiskajiem indikatoriem. Tas skar daudzas dalībvalstis. Es mēģinu ilustrēt to, ka ka mūsu lielā integrācijas pakāpe vien jau ļauj cerēt uz labu risinājumu atrašanu arī šajā konflikta jautājumā. Paldies! Thank you! Paldies, eh, vēstniekungs! Arī Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā par jūsu eh, līdzdalību šajā sēdē un eh, debatēs. Paldies par jūsu atbildēm. Protams, tirdzniecība. Mm, ļoti lielā mērā ir arī dialogs un sarunas, bet eh, šajā Eiropas Savienības, eh, Eiropas parlamenta komitejā mēs runājam par konkrētām kompetencijām, arī uzraudu, uzraudzību un mēs eh, esam labi organizēti attiecībā uz visu šo darbu un uh, starptautiskās tirzniecības uh, komiteja uh, pilnīgi noteikti turpinās uzraudzīt, kā risinās tālāk šis jautājums par Eiropas Savienības Norvēģijas tirzniecības attiecību attīstību. Paldies jums! Un tagad, cienījamie kolēģi, nākošais darba kārtības jautājums. Principā nākošie divi jautājumi, 12. un 13. jautājums kopā. Divi priekšlikumi kodificēt esošos eh, regulas eh, attiecībā uz eh, importu no trešajām valstīm. Te ir paredzēti grozījumi. Te, te ir divas regulu pārskatītās versijas. Un mums ir pilnvaras iesniegt grozījumus uh, šiem priekšlikumiem. Tātad 12. Uh, darbkārtības jautājums ir tekstila izstrādājuma imports no dažādām trešajām valstīm, uh, uz kurām neatiec divpusēja nolīguma protokola vai citas vienošanās vai citi īpaši noteikumi par importu savienībā. Tātad pārstrādātā pārskatītā versija. Un 13. 13. darbkārtības punkts kopīgi noteikumi importam no dažādām trešajām valstīm arī pārstrādātā teksta redakcija. Pirmām kārtām došu vārdu komisijas juridiskiem dienestam, kas uh, prezentēs šos priekšlikumus. Luigi Čimangliekungs, kurš vada uh, starptautiskās tirzniecības uh, struktūru. Paldies, labu pēcpusdienu! Komisija gribētu sniegt ļoti, ļoti īsu prezentāciju par uh, Uh, likumdošanas uh, metožu izmantošanu, kodifikācijai un pārskatīšanai. Protams, komisija būs gatava atbildēt uz jebkādiem jūsu jautājumiem, kas varētu rasties saistībā ar šo tēmu. Kā jūs zinat, kodifikācija un pārstrādāšana, tiesību aktu pārstrādāšana ir divas likumdošanas uh, metodas, uh, kuras ir plaši tikušas izmantotas, lai varētu vienkāršot esošos tiesību aktus. Noteikumi attiecībā uz šo divu likumdošanas metožu izmantošanu ir noteikti divos eh, dažādos eh, starpiestāžu nolīgumos. Viens ir par kodifikāciju, otrs ir par pārstrādāšanu, pārskatīšanu. Es gribētu citēt. Divus tādus ļoti būtiskus punktus no šiem abiem starpiestāžu nolīgumiem. Pirmām kārtām definīcija, ko nozīmē kodifikācija, un es tagad citēšu no pirmā punkta starpiestāžu nolīgumā par kodifikāciju. Kodifikācija nozīmē process kodificējumu aktu atcelšanai un lai tos aizstātu ar vienu dokumentu, kurā vairs nu būtisku izmaiņu. Tātad, kā jūs redzat no šī mm, pirmā punkta starpiestāžu nolīgumā, tad ļoti izteikta rakstura iezīme kodifikācijas procesam ir tas, ka nenotiek nekādas izmaiņas eh, pēc būtības attiecīgajos tiesību aktos. Tas ir ļoti svarīgs princips eh, kodifikācijā, kas atkārtojas arī pāris citos punktos starp iestāžu nolīgumā. Un konkrēti trešais punkts komisija apņemas kodifikācijas priekšlikumos neveikt nekādas izmaiņas pēc būtības kodificējumos tiesību aktos. Un tāpat arī sastais punkts nolīgumā, kā komisijas priekšlikuma nolūks, un tas ir veikt tieši esošo tekstu kodifikāciju. Tur ir noteikti juridiski limiti, kas aizliedz jau kādas izmaiņas pēc būtības no Eiropas parlamenta vai padomes puses. Vēl viens ļoti svarīgs aspekts kodifikācijas procesā ir tas, ka uh, Eiropas Savienības parastais eh, likumdošanas process pilnībā tiek ievērots. Salīdzinot ar kodifikāciju, eh, kur nenotiek nekādas izmaiņas pēc eh, būtības, tad pārstrādāšanas procesā tiek paredzētas iespējas izdarīt tomēr izmaiņas pēc būtības jau esošajos tiesiskajos tekstos. Atkal te gribētu citēt starpiestāžu nolīgumu par pārstrādāšanu, un tur ir definīcija šim pārstrādāšanas procesam. Tātad recasting vai pārstrādāšana. Tas ir process, kad tiek pieņemts jauns tiesiskais akts, kurš sevī ietver vienota teksta formā gan izmaiņas pēc būtības, kas tiek izdarītas eh, iepriekšējiem tiesību aktiem un nemainītas eh, šī akta normas. Tātad gan izmaiņas, gan nemainītas normas. Nu, atkal, tāpat kā kodifikācijas gadījumā, jaunais tiesiskais akts stājas spēkā un atceļ iepriekšējo tiesisko aktu. Tātad šajā gadījumā Eiropas Savienības parastais tiesību eh, aktu izstrādes process tiek ievērots. Tā ir ļoti, ļoti īsa prezentācija par uh, abiem veidiem vai metodēm, kā tad kodifikācija un pārskatīšana, bet uh, ja ir kādi konkrētāki jautājumi, tad noteikti centīsimies sniegt jums atbildes. Bet tagad par konkrētiem priekšlikumiem, kurus mēs aplūkojam tātad pārstrādātās teksta redakcijas, ko iesniedz komisija pagājušajā vasarā. Tātad konteksts ir tā sauktais tirdzniecības omnibus. Šī gada sākumā divas regulas, 37. un 38. 2014. gada regulas tika pieņemtas un publicētas uh, oficiālajā vēstnesī. Laikā, kad tika pieņemtas uh, šīs uh, abas regulas, komisija apņēmās kodificēt visus eh, tiesību aktus, eh, kurus groza šīs divas iepriekš minētās regulas. Kopīgais grozīto aktu skaits, tātad, kas izrietēja no šīs 37. 38. regulas pieņemšanas, ja nemaldos, ir 26. Vairākumam šo tiesību aktu komisija varēja iesniegt eh, tātad vai nu kodifikācijas vai pārstrādātās versijas. Lielākā daļa šo aktu vienkārši tiek kodificēti. Daži no šiem aktiem, strādājot pie tiem, kļuva skaidrs, ka pavisam nelielas izmaiņas pēc būtības būtu nepieciešamas, un tāpēc šie divi priekšlikumi, ko jūs izskatāt šodien, tie tika iesniegti kā pārskatītie priekšlikumi, jo šajos gadījumos nav veikta tikai un vienīgi esošo normu kodifikācija, tātad kas ir abās šajās regulās, bet ir izdarīti arī daži grozījumi pēc būtības šajos priekšlikumos. Tas ir vairāk izskaidrots abos paskaidrojumu rakstos, kas ir pievienot šiem priekšlikumiem. Un tas ir konkrēti aplūkots ir rakstīts 4. punktā, kur ir rakstīts, ka šis process tika uzsākts kā kodifikācijas pasākums, bet pēc tam kļuva skaidrs, ka nepieciešams izdarīt arī dažas nelielas izmaiņas. Un uz to jau mēs esam norādījuši iepriekš, un šīs izmaiņas mēs varam uzskatīt par tādām ļoti vienkāršām uh, kā jau tika norādīts. Nu, tātad arī pēc būtības ļoti nelielām izmaiņām. Un tādas mēs parasti uzskatām par eh, tīri tehniskiem grozījumiem, kurus dažkārt nepieciešams ieviest, un teksts principā ir uzskatāms, ka tajā ir veikta kodifikācija, bet ir notikušas arī dažas ļoti nelielas izmaiņas. Paldies! Paldies par eh, šo stāstījumu, un, ja es nemaldos, tad šī ir pirmā reize, kad Starptautiskās eh, tirzniecības komiteja eh, darbojas ar šo pārstrādāto dokumentu metodi, un tagad pēc komisijas prezentācijas es gribētu dot vārdu mūsu referentam eh, Jaroslavam Valesam no Tautas partijas. Jums vārds. Requested, uh, uh, Es vēlējos Uh, domu apmaiņu par šo jautājumu. Gribēju iepriekš noskaidrot, ko citas politiskās grupas domā par šo visu. Esošā Eiropas saimnes likumdošana tagad tiktu kodificēta, jo grozījumi ir bijuši daudzas reizes, un kodifikācija palīdzētu uzlabot uh, nu, lietojamību, būtu vieglāk lietot šo likumdošanu. Ir iekļauta arī virkne grozījumu, komisija to sauc par pārstrādāšanu, un kā jūs sacījāt, šī procedūra ierobežo mūsu likumdevēja pilnvaras, un kā jūs redzējāt, komisija piedāvā arī nozīmīgus grozījumus, un tie ir iezīmēti pelēkā krāsā. Šī ir pirmā reize, ka mūsu komiteja kopš Lisabonas līguma nodarbojas ar pārstrādes, pārstrādāšanas procedūru kā vadošā komiteja. Un runājot par procedūru, uh, Tā ir parastā uh, likumdošanas procedūra, izmantojot dažus specifiskus noteikumus par grozījumiem. Kopumā grozījumi, tie, tas ir tikai šis pelēk iezīmētais teksts, bet mūsu noteikumi ļauj grozīt arī atlikušās pārējās teksta daļas bet mums ir nekavējoties jādara zinām savas vēlmes padomēji un komisijai. Vēl kāda īpatnība šajā pārstrādāšanas procedūrā. Trim lielajām institūcijām e, ir jā, juridiskajiem dienestiem šajās institūcijās ir jāpārbauda gan priekšlikums, gan tā projekts, un arī jūri komitejā jādara tas pats. Uh, komisija jāraugās, lai tā tiešām piedāvātu tikai tādus grozījumus, kas tiešām atbilst vai ats, ir šis pelēkais iezīmētais teksts un uh, tādas attiecīgi viss, kas saistās ar juridiskiem jautājumiem, to skatīs jūrī komiteja. Nākamajā nedēļā šī komiteja izdos eh, atzinumu un eh, es domāju, ka ir jāpiekrīt, jāatbalsta komisijas priekšlikumam, kāds tas ir. Šis priekšlikums nav iekļauts likumdošanas sarakstā, uh, kas, uz kuru attiektos jaunais deleģēto un izpildes īstenošanas aktu likumu kopums, eh, trialoga pārunas par omnibus 1 un 2, tāda ir šī procedūra. Un eh, runājot par saturu, Tad par šīm pelēki iezīmētajām daļām, tad lielākoties runa ir par tehniskiem eh, labojumiem, kļūdu labojumiem, eh, sākotnējā regulā, kur runa ir par importu, ne tikai tekstilpreču importu. Uh, Rumānija, Krievija, Taģikistāna, Vietnama ir valstis, kas ir minētas pielikumā, kas ir kļuvušas par pasaules tirniecības organizācijas loceklēm. Un līdz ar to Azerbaidžāna, Baltkrievija, Kazahstāna un Ziemeļkoreja, eh, Turkmenistāna un Uzbekistāna ir valstis, uz kurām attieksies eh, šie noteikumi. Uh, Tad vēl par tekstilu preču importu sākotnējā likumdošanas procedūra saskaņā ar 23. punktu tiek aizstāta ar pārbaudes procedūru atbilstoši Omnibus 1. Tekstila sektors ir tāds ļoti jūtīgs sektors Eiropas Savienībai un vienīgās valstis, uh, no kurām importē tekstilu izstrādājumi, bet uz kurām uh, neatiec divpusēji nolūg, nolīgumi, protokoli un tā tālāk, un citi specifiski importa noteikumi, GSP un citi, tās ir Baltkrievija un Ziemeļkoreja. Uh, regula nosaka, kvantitatīvos ierobežojumus virknei tekstila izstrādājumu un to importam. Un tie pakļauti Eiropas Savienības uzraudzības pasākumiem un regula ļauj uzraudzīt un veikt aizsardzības pasākumus attiecībā uz tekstilu importu, kas nāk no citām trešajām valstīm. Uh, ja tās varētu nopietni apdraudēt ražošanu Eiropas Savienībā. Bet citādi es labprāt dzirdē, uzklausīšu jūsu komentārus un ieteikumus. Paldies! Ēnu referenti. Sociāldemokrāta vārdā Moskas kundze. Grazie al relatore per questa. Tā, tā, tā gribu teikt sirsnīgi paldies um, referentam par šo ļoti izsmeļošo, gan tehnisko, gan saturisko ievadu. Mūsu nostāja ir uh, tāda, ka komisijas uh, pieteikumu mēs atbalstam pilnībā, lai tiktu um, tehniski veikt šī, veikt šī jaunā um, redakcija, atbalstam arī redakciju kopumā. Ar ir uh, runa par aktualizēšanu un arī vienkāršošanu, ar kuru noteikumi tiek uh, padarīti saprotamāki. Tagad par saturiem. Runa ir par tehniskiem jautājumiem arī šeit, šajā kontekstā. Mums nav uh, nekādu iebilžu. Tā tad jāsaka, ka mēs vēlamies aktualizēt šo tekstu, lai tas būtu saskanīgs attiecībā uz uh, sarunām un uh, to progresu. Varam teikt, ka no vienas puses tehniskā joma uh, tiek harmonizēta un arī saturiskā ziņā, kā jau teicu, mums nav pretenzija. Un tagad mēs gaidām um, juridiskā dienesta atzinumu dažos jautājumos, un tad mēs arī lemsim par šī dokumenta nākotni. Paldies! Salvatīvs! Paldies! Maklārkins kundze no konservatīvo grupas ēnu referents mums nav nozīmēts, nav paziņot par ēnu referentu. E, ja neviens nevēlas izteikties, tad Alde Šāklis kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī ļoti īsi no manas puses. Šis dosie ir ļoti tehnisks, bet mēs e, pozitīvi vērtējam pārskatīto versiju. Uh, ir svarīgi, lai Eiropas Savienības tiesība akta būtu skaidra, caurskatām un nodrošināt juridisko skaidrību. Un uh, regulas uh, uh, konsolidēšana, iekļaujot visas izmaiņas, ļoti svarīga. Mēs pozitīvi vērtējam 23. pāntu un 18. apsvērumu izmaiņas attiecībā uz neizmantotiem importa apstiprinājumiem. Tas noteikti mazinās administratīvos lokus, ir ļoti pozitīva, bet šobrīd mēs neparedzam iesniegt nekādus grozījumus un ceram uz ātru šo tiesību aktu pieņemšanu. Paldies! Labi, tad uh, atgriežamies pie konservatīviem. Erste. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es esmu jauns deputāts šeit parlamentā, strādāju pirmo nedēļu. Un pirmo nedēļu vispār um, strādājot redzu šokas tie kopīgās diskusijas. Uh, paldies, esmu jau iepriecināts, ka varēšu strādāt ar jums nākošo gadu ritamā. Tās noteikti būs ļoti interesants uh, darba laiks. Uh, iepazinos ar tekstu. Jā, protams, ir daudz dažādu tehnisku aspektu un juridisku norāžu, lai konsolidētu uh, šo tekstu. Tas noteikti ir labi. Tā kā es esmu tāds jauns deputāts, man ir pāris praktiski jautājumi. Jo pirmais, uh, par ko es domāju, ir par to, par kādiem produktiem mēs runājam šeit, uh, diskutējot ar šīm valstīm kādus produktus mēs iepērkam. Ja es uh, redzu šeit, piemēram, Ziemeļkoreju sarakstā un zinu, ka tur vispār nu, nekāda tirdzniecība ar tekstilu uh, precēm nenotiek un ar citiem produktiem arī ne, tad varbūt, ka būtu labi, ja komisija vai kāds cits varētu atbildēt uz šo jautājumu, par kādu tirdzniecību mēs šeit runājam. Un otrs jautājums, kas varbūt arī ir um, nozīmīgs, vai mēs varētu saņemt pārskatu par to, kad dalību valsts pēdējo gadu laikā ir veikušas uh, uzraudzības pasākums vai izmantojušas aizsargu klauzulas, kad šādi pasākumi ir īstenoti. Nu, būtu labi, lai mēs uh, redzētu, vai pēdējo gadu laikā vispār mm, kas tāds ir pielietots. Paldies! Tagad uh, goja grupai vārds. Neredzu šauca kungu, viņš laikam nav zālē, tad zaļiet tālāk tāds pats jautājums, vai ir kāds, kas gribētu runāt no jūsu grupas? Jā, man liekas, ka uh, mans kolēģis nav šeit, bet liekas, ka būtiskākās lietas jau ir pateikts. Man liekas, ka būtu nozīmīgi zināt, par kādu tirdzniecības apjomu mēs šeit runājam. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Tagad FDD grupa, neviena nav. Paldies! Tad Uh, dodu vārdu uh, pārējiem komitejas locekļiem, vai kādam ir arī kāds jautājums, komentārs. Labi, ja vairāk jautājumu komentāru nav, tad došu vārdu komisijai, tika uzdot daži jautājumi. Un mēs gribētu zināt, vai komisija mums spēs atbildēt. Tātad vārds komisijai. Uh, it seems that today was not such a fortunate day for the European Commission. Šķiet, ka komisijai šī nav nu, tāda veiksmīgākā diena sniedzot atbildes uz jautājumiem deputātiem, jo es atceros no rīta mums bija tāda pat situācija, ka komisija tā drusciņi cīnījās, tā ka uh, es tik tiešām tā ļoti cienot komisiju un tās darbu, gribu uzdot jautājumu, vai kāds varētu censties sniegt atbildes jo, ja tas varbūt nav īsti iespējams šobrīd, ja tas varbūt komisijai būtu problemātiski. Okay, uh, so I think that I will have to turn to. Šķiet, ka mm, atliek dot vārdu re, referentam, vēl aizsas kungs, doda jums vārdu. Jūs varat izteikt savus uh, komentārus. Tātad, vēl aizsas kungs. Uh, paldies, priekšsādātāji. Viens no šiem priekšlikumiem nosaka mm, regulējumu tekstilu produktiem. Bet ko es principā gribēju teikt? Gribēju runāt par pāris eh, izmaiņām pēc būtības šajā tekstā, bet šķiet, ka esam jau viensprāts, ka tas, eh, kas ir priekšlikumā, ko komisija ir iesniegus, principā jau ir labi un varbūt tad tā arī vajadzētu atstāt un tā arī turpināt. Paldies! Liels paldies! Un šķiet, ka kaut kāda vienprātība ir eh, tomēr rasta komisijas rindās, tā ka lūdzu, jums vārds, ja kāds vēlas tomēr kaut ko teikt. Jā, paldies. Eh, Marijana Ignatas no eh, Tirzniecības eh, struktūras juridiskā dienesta es koordinēju tekstu kodifikāciju un pārskatīšanu. Tāds ir mans pienākums. Man ir divi jautājumi. Man nav īsti skaidrs, vai jūs gribētu saņemt pārskatu par uzraudzības pasākumiem tekstilu regulā vai par drošības pasākumiem, par safeguards regulu. Attiecībā uz izmaiņām pēc būtības, tur mēs nevaram šobrīd sniegt jums komentārus, bet, ja jūs gribat šo informāciju, mēs to noteikti jums vēlāk varam piesūtīt. Paldies! Labi. Jā, tad lūdzu stiprināsim šo kontaktu, atbildiet uh, uz deputātu uzdotiem jautājumiem, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai starptautiskās tirzniecības komentāri deputāti saņemtu uh, informāciju, ko viņi ir lūguši. Uh, I'm, uh... Es uh, nu pats saņēmu informāciju no sekretariāta, ka mēs kā komiteja gribētu zināt, vai padomei ir kādi plāni uh, šajos abos uh, regulas pārstrādāšanas procesos attiecībā uz izmaiņām kādas eh, varētu būt iespējams, kāds iepriekš mums tika prezentēts. Tā tad eh, mēs gribētu zināt, vai padome būs gatava izteikt kādus komentārus šobrīd, uz šo brīdi. Labi, šķiet, ka nekāda komentāra nav, bet komisija māja roku no aizmugurs. Komisijai vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam, pavisam īsi. Jā, mums ir informācija par padomes nostāju, un mums nesen bija sanāksme eh, padomas darba grupā par eh, kodificēšanu, un tur arī tika apstiprināti visi kodifikācijas priekšlikumi, un mums bija arī pāris sanāksmes darba grupai, kurai ir kompetence attiecībā uz starptautisko tirzniecību. Un arī tur tika spērti tādi būtiski soļi uz priekšu uh, attiecīgajos failos, un, ja nemaldos, jau zināma tāda vienprātības pakāpe tika panākta tā, ka iespējams mēs varētu domāt, cerēt, ka padome diezgan drīz panāks eh, vienošanos savā darba grupā. Paldies! Jā, šī diena tiešām šķiet eh, sarežģīta mūsu starpiestāžu sadarbībai. Liels paldies komisijā par atbildi! Man tagad tomēr ir jānoslēdz šis darba kārtības jautājums un um, tātad kāda būs tā nākošie soļi. Provizorskais kalendārs, ko iesniedz referents, ir izskatīt ziņojumu projektu mūsu Inta sanāksmē 3. Uh, un 4. decembrī. Balsojums, protams, mums būs atkarīgs no uh, pārskatīto lēmumu apstiprināšanas uh, attiecīgajā komitejā. 3. un 4. decembrī iespējams apstīsim uh, ziņojumu projektu un pēc tam uh, grozījums varēs iesniegt līdz 8. decembrim 2012. dienā. Un balsošana 21. janvārī komitejā un plenārsēdē balsojums februāra 2015. gada februāra sesijā, ja viss eh, kalendārs eh, tātad tiks ievērots, kā esam to paredzējuši. Liels paldies! Un nākošais darba kārtības jautājums, numur 14 mūsu šodienas darba kārtībā. Komisijas deleģētā regula, ar ko groza trešo pielikumu Eiropas parlamentu un padomas regulai par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa par Filipīnām. Un, lai iepazīstinātu jūs ar tēmu, 14. Eh, gada 19. augustā eh, komisija pieņēma delģēto aktu, lai piešķirtu GSP plus eh, Filipīnām un ilgspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai Un GSP plus šiem nolūkiem dod labākas eh, eh, preferenciālus eh, tarifus un tādējādi tiek ratificēts 27 starptautiskās pamatkonvencijas. Un šī GSP regula ļauj Filipīnām izmantot šo režīmu. Un, ja lēmums būs pozitīvs, tad Filipīnas būs 4. 14. valsts, kas varēs izmantot GSP plus preferenču režīmu. Padomēji ir eh, vēl divi mēneši režīmu pagarināšanai, vairākas politiskās grupas eh, ir izteikušās un koordinātori ir nolēmuši autorizēt mani lūgt eh, pagarinājumu līdz decembrim, lai deputāti varētu saņemt nepieciešamo informāciju un izvērtēt situāciju. Mums tagad paredzēta viedokļa apmaiņa ar Filipīnu vēstnieku un komisiju. Sveic Filipīnu vēstnieku šeit mūsu telpā. Tātad diskusija uh, būs vērsta uz to, lai deputāts saņemtu nepieciešamo informāciju. Alanka Dekungs uh, vada Zilsēmniecības komiteja parlamentā, un arī viņš uh, izteiksies šajās debatēs pēc Debatēm Inta eh, locekļiem būs laiks līdz 10. novembrim nākt klajā ar kādiem ierosinājumiem, iebilst, tātad par GSP eh, preferenču režīmu piešķiršanu Filipīnām. Tagad es došu vārdu Eiropas komisijai. Yes, thank you, Chairman. Uh, thank you for this. Paldies, paldies par šo iespēju runāt par GSP plus gribu atgādināt dažos vārdos deputātiem, kas varbūt eh, īsti nezina, kas šis GSP plus ir. Tas ir tā saucamā vispārējo preferenču sistēma, kas piedara pie labas pārvaldības sistēmas. Te tā to piešķir brīvprātīgi valstīm, kas vēlas uh, apņemties īpaši, uzņemties īpašas saistības, atbilst noteiktām uh, konvencijām, kas skar cilvēktiesības, darba tiesības, cīņu pret uh, korupciju un tam līdzīgi. Tā ir īpaša tāda stimulu sistēma un tās nolūks ir palīdzēt valstīm. Tas nav tā kā apbalvojums valstīm, kas jau efektīvi pielā, piemēro šīs konvencijas, tā vairāk ir tāda palīdzība. Tas, te mēs nevaram, teiksim, runāt par Norvēģiju un Šveici. Ir arī skaidri kriteriji, ka, kas ir jā, kam ir jāatbilst valstīm, kas vēlas izmantot šo preferenču sistēmu. Devītā pantā regulā tie ir minēti. Uh, un 13 gadījumos jau šie kritēriji tiek piemēroti, 13 valstīm tās jau izmanto GSP vai VPS latviešu valodā schēmu. Un šai, um, šiem uh, instrumentiem ir jātiek piemērotiem nediskriminējošā veidā. Filipīna šī gada sākumā ir iet sniegusi pieteikumu, komisija ir skatījusi kritērijus, vērtējusi atbilstību un 19. augustā mēs izteicām rekomendāciju Filipīnas uzņemt šajā sistēmā. Mēs skatījāmies uz ekonomiskiem kritērijiem, uz to, cik stabila vai ievainojama ir ekonomika un ekonomika kādu ieguldījumu tā var nest Eiropas Savienībai un tāpat kādas ir iespējas Filipīnām pildīt šīs 27 konvencijas. Un, protams, ka ir jāveic uzraudzīšanas darbs, ko veic starptautiskas kolēģijas un uh, pašreizējā informācija neliecina par to, ka valstī būs īpašas grūtības izpildīt konvencijas. Un, protams, komisijai ir jāsaņem tāds saistošs solījums uh, Un par to es gribu runāt tā konkrētāk, jo tiklīdz valsts sāk izmantot VPS sistēmu vai VPS plus sistēmu, tad parlamentam un padomē ir pilnvara stingri uzraudzīt, kā attiecīgā valsts pilda konvencijas. Uh, un e, dalībvalstī ir jāapņemas ar mums sadarboties ar starptautiskām e, kolēģijām, e, jāpieņem starptautiska uzraudzība, jāļauj to veikt, jāļauj mums novērtēt situāciju, un šo novērtēšanu mēs veicam, lai varētu ziņot gan jums, gan Eiropas Savienības padomē par to, kā tad valsts konvencijas pilda. Un ar jūsu komitejas palīdzību mēs esam pagājušā gadā izstrādājuši divu pīlāru uzraudzības sistēmu. Viens no tiem ir jautājumu saraksts, scorecard latviski. Tur ir uzminēti visi trūkumi. Uh, kas ir, kuriem, kas ir jārisina attiecīgai valstī, un mēs sūtam šo uh, sarakstu, teikt, labumu saņēmējiem. Nākamais ir VSP plus dialogs, un tajā mēs nevis vienkārši sēžam un gaidām atbildi, mēs uh, izmantojam visus kanālus, vai tas būtu cilvēktiesību dialogs vai tirzniecības komiteja. Un daudzās valstīs, piemēram, Pakistānā, Gvatemalā, Grūzijā, Armēnijā un tā tālāk, mēs to visu jau darām un esam darījuši. Tas, kas ir jauns nācis klāt, ir netik daudz šie kritēriji, ko nemaz nav tik grūti izpildīt Jaunums ir uzraudzība, kā tad valsts pilda kritērijus, ko tā ir apņēmusies izpildīt. Un to mēs esam mēģinājuši iestrādāt šeit, lai varētu novērtēt progresu, kas ir panākts laika gaitā. Jūs redzat, ka trūkumu saraksts var būt ļoti garš un tāds pat varbūt īpaši nepārāk patīkami lasīt, un ir skaidrs, ka pārmaiņas nevar veikt vienas dienas laikā, un mūsu uzdevums ir palīdzēt valstīm progresēt laika gaitā. Tāpat pīlārs paredz arī regulāru informācijas apmaiņu un, protams, cita starpā arī ar jūsu, tātad INTA komiteju. Ja ir izveidota jauna tematiskā grupa INTA komitejā, VPS uzraudzības grupa, un ar to mēs arī sadarbojamies, lai šo regulu varētu labi īstenot. Tas būtu viss šajā brīdī, ko es gribētu teikt, bet katrā ziņā pēc debatēm es gribētu vēl trīs minūtes lūgt un izklāstīt jums ļoti būtiskas lietas attiecībā uz Kenijas pievienošanos. Paldies! The, indeed, uh... Paldies! Un tik tiešām arī mums būs nepieciešama uh, pamata informācija par uh, deleģēto aktu un uh, Kenijas iestāšanos, bet tagad es gribētu turpināt mūsu dialogu par Filipīnām un Filipīnu vēstnieks ir mūsu komitejā šodien Viktorija Bataklāna kundze, kuru es sirsnīgi sveicu, prieks redzēt mūsu vidū. Jūsu ekscelents vārds jums tagad. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es pateicos cienījumiem komitejas locekļiem par to, ka esat devuši mums šo iespēju piedalīties jūsu darbā Paldies komisijai par prezentāciju. Es eh, gribēju gandrīz teikt, ka, nu, tad jau viss ir eh, izdarīts, bet eh, katrā ziņā, kā jau es teicu, man ir prieks, ka arī mēs varam izteikt savas domas un varbūt sniegt informāciju, kas ir nepieciešama cienījumiem deputātiem. Sākšu ar tādu personīgu piezīmi. Es sāku savu karjeru GSP preferenču laikā Ženēvā, un es eh, nezināju, kā tas attīstīsies. Toreiz bija runa par GSP režīmu, bet tagad runa par GSP plus, un sākotnējais impuls, kad es dzirdēju par eh, šiem kritērijiem, es domāju, hm, laika ir mainījušies. Uh, GSP šķiet, ka tur tā bija beznosacījumu sistēma. Tur ir runa par preferencēm, un tam vajadzētu būt vienam no lielākajiem sasniegumiem uz ziemeļu dienvidu virzienā, bet laiki ir mainījušies, un gadu laikā, gadu gaitā cilvēktiesību jautājumu iestrādāšana nolīgumos ilgspējības attīstības veicināšana un arī dabas aizsargāšana un saglabāšana visi šie jautājumi arī ir kļuvuši par sastāvdaļu tam visam, ko mēs daram, visiem punktiem mūsu attiecībās. Un mēs eh, pozitīvi vērtējam šos kriterijus attiecībās GSP plus un eh, esam pateicīgi komisijai un padomē par to, ka pēdējā mēneša laikā esat eh, konstatējuši, ka mūsu pieteikums ir ļoti lielā mērā sakārtots un atbilstošs un gribu paust pārliecību, ka veicot viedokļu apmaiņas un informācijas apmaiņu, kā parlamenta cienījumie deputāti varbūt arī dos mums tādu jauku Ziemassvētku dāvanu, apstiprinot šo procesu un varēsim uzsākt darbu janvārī. GSP Plus ir ārkārtīgi svarīgs režīms Filipīnām. Mums joprojām tas ir nepieciešams. Mēs esam ieguvuši no GSP režīma jau daudzus gadus, un man šķiet, mūsu darbība ir bijusi veiksmīga. Bet mēs esam valsts, kurai joprojām ir nepieciešams diversificēt eksportu, ir nepieciešams vairāk uh, ieņēmumu, nepieciešams investīcijas, konkurētspēja, jo uh, visaptverošas izaugsmas un attīstības mērķi joprojām mums stāv priekšā. Un tāpēc mēs esam cerību pilni attiecībā uz GSP, uh, kas ir nepieciešams mūsu razotājiem, zivsainiecības sektoram un visiem pārējiem sektoriem, kuri no tā varētu iegūt. Gribu uzsvērt, ka tam visam noteikti būs ietekme uz eh, tiem Filipīnu iedzīvotājiem, kas dzīvo attālinātos reģionos, kur, starp citu, lielākā daļa mūsu iedzīvotāju un kur nabadzība tomēr vēl ir ļoti smags uh, risks. Un mēs ceram, ka šīs īpašais preferenču režīms, šis stimuls uh, Filipīnās tik tiešām izdarīs konkrēts izmaiņas arī Filipīnas iedzīvotāju dzīvē. Kā līdzīgi kā jau teica Norvēģi kolēģis, eh, teica Filipīnas un Eiropas Savienība arī var svinēt 50 gadu sadarbību jau. Un pēdējā mēneša laikā esam vairāk kārt vienojušies institūcijās, un mums ir tāds ļoti pozitīvs pārskats par mūsu sadarbību. Eiropas sadarbi, eh, Savienība ir mūsu lielākais Eh, investors. Eiropas Savienība ir arī mūsu lielākais, būtiskākais attīstības partneris. Un mēs cieši sadarbojamies eh, daudzos drošības eh, jautājumos, nodrošinot arī miera procesu Filipīnās, un par to mēs vienmēr mūžīgi būsim patnībai. Un konkrētāk runāt par GSP plus, es zinu, ka jā, ir ar to saistīti jautājumi, ir kritēriji, kuru izpildu mēs esam nodrošinājuši, un uh, man ir bijušas sarunas ar vairākiem no jums, un uh, paldies par tām iespējām, ko jūs esat devuši man personīgi veikt šīs diskusijas, un es ceru, ka šīs diskusijas vēl turpināsies. Esmu rakstījusi uh, jums 751 eh, deputātam. Esmu saņēmusi atbildes, esmu saņēmusi labus jautājumus, un es ceru, ka diskusijas mums izvērtīsies, turpināsies turpmāko nedēļu laikā, un eh, cerams, ka tas noslēgsies līdz Ziemassvētkiem. Paldies! Paldies, Vēstnieces kundze, par jūsu komentāriem un par eh, jūsu tādu priecīgo noskaņojumu jūsu komentāros un izteikumos jo jautājumam tik tiešām ir ļoti eh, būtiski ietekma arī uz Zilsēmniecības komitejas darbu parlamentā, un eh, Zilsēmniecības komitejas priekšsēdētājs ir šeit mūsu vidū, un eh, tagad dod viņam vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdē, kungs. Um, sākumā paldies, ka var uzstāties šajā lielajā komitejā, un, protams, es arī uzstāšos kā Zilsēmniecības komitejas uh, priekšsēdētājs. Un uh, atsaukšos uz uh, to, ka uh, vienbalsīgi esam par šiem jautājumiem lēmuši un tikko to esam arī apstiprinājuši koordinātoru sēdē. Un tikko uh, birojā tikos arī ar uh, viņas ekscelenci Filipīnu vēstnieci. Un teikšu jums to, ko jau teicu viņai. 10. jūnijā komisija uh, ar Deģimāra starpniecību Filipīnām paziņoja parādot, ja tā var teikt, zeltno kartiņu, tad tā var tikt vērtēta kā valsts, kas nesadarbojas NNN zvejas jautājumos, nelegāla zveja. Šeit jārunā par deleģētajiem aktiem un GSP plus režīmu attiecināšanu uz Filipīnām. Eiropas tirgu um, preces no Filipīnas, divsaimniecības preces tiek ievērsts ar nulles muitas nodokli. Un tas ļau, dod iespēju no šīm valstīm, uz kurām tas tiek attiecināts ar nulles nodevu, tikt ievestām Eiropas Savienībā. Kā jau teicu, zivsaimniecības produkti nulles nodoklis un zivsaimniecības komiteja ir um, nolēmuši uh, pret šo deleģēto aktu vērsties sekojuši iemeslu dēļ. Komisija uh, ir ļoti tādu skaidru trauksmes signālu devusi, parādot, ja tā var teikt, šo dzeltno kartiņu par uh, NNN zveju. Ir nepieciešama kontrole, un komisija saka, ka produkti, kas ir um, ievest no Filipīnām, nevar pierādīt, ka tie nav iegūti nelikumīgā zvejā. Eiropas komisija ļoti aktīvi strādā, lai novērstu nelegālu un neautorizētu zveju. Attiecībā uz Filipīnas produktiem nevar izsekot izcelsmi. Uh, Un līdz ar to uh, Zivsnēmniecības komiteja nevar akceptēt nelojālo kon uh, konkurenci. Tas nav akceptējams. 17. novembrī 2011. gadā rezolūcijā tiek prasīts citai aizliegt uh, pieeja tirgumu uh, produktiem, kas ir iegūti NNN produktu zvejā. Tas nozīmē, ka šādai zvejas praksē jādara gals. Ja Eiropas parlaments šādā eh, situācijā akceptē GSP plus Filipīnām, ne, nu varbūt, ka rīt jā, eh, es neesmu pret eh, vienošanās noslēgšanu ar Filipīnām, bet šodienas apstākļos gluži vienkārši ir nepieciešams, kas gluži ir pretējs, ir jācīnās pret nelikumīgu zveju. Parlamentam jāatbilst atbilst, atbildību līmenim. Uh, jo visādi citādi būs mūsu teritorijā ieviesti nelegāli iegūti zvejas produkti un netiks aplikti ar nodokļiem. Attiecībā uz Filipīnām tiek at, attiecināms KSP plus režīms. Mēs vēlamies, lai būtu vienlīdzīgi noteikumi arī pret tiem, kas piegādā tunci. Filipīnas jau ir uh, atgādinās 44 tūkstoši tonu ik gadu tiek iegūti, un šī situācija ir pretēji tam, kas ir noteikumos minēts, un tie ir skaidri pārkāpumi. Nediskriminācijas noteikumi pierā, piemērošanas dēļ zivsaimnieks nevar izslēgt no GSP plus uh, sistēmas kā tādas. Komisija apstiprināja, ka tas tā ir. Un savukārt zivsaimniecības komiteja parlamentā vēlas, lai uh, komisijas rīcības uh, rezultāti attiecībā uz, IN, uh, uz NNN zveju būtu skaidri redzami un vēl pirms um, tiek lēmts par GSP plus uh, uh, pieņemšanu. Un tādēļ aicinam jūs um, neatbalstīt šo deleģēto aktu. Diemžēl mēs saskaramies arī ar jautājumiem, kas ir saistīti ar termiņiem. Lai INTA noraidītu deleģēto aktu uh, jāarēģē līdz 10. novembrim. Uh, un plenārsēdē līdz 10. decembrim darba plāns cīnoties pret NNN tiks pieņemts nu, labākajā gadījumā gada sākumā. Komisija to var apstiprināt. Eiropas komisija vērtē situāciju tā, ka jāatdala GSP plus pieju un cīņu pret NNN zvejsaimniecību, ka tas nav pilnībā iespējams visādi citādi, pat dažus mēnešus vai ilgāk neapšaubām. Uh, tirgu parādīsies nelegālas zvejas metodēs iegūti zivsainiecības produkti. Dārgie kolēģi, mēs redzam, ka šeit ir uh, Eiropas Savienības komis, uh, politikai jābūt uh, koherentai. Dažādas politikas, uh, iekšējā tirgus, uh, tirdzniecības, uh, uh, zivsaimniecības, mēs nevaram visu teikt kaut ko pretēji. Mēs nevaram atļauties nekoherentu uh, tirdzniecības un zivsaimniecības politiku. Un atgādināšu, ka Zivsaimniecības politika bieži tika izmantot, lai piemērot to vispārējās tirdzniecības noteikumiem. Ja akceptēs šo deleģēto aktu, tad tas tiks, par to tiks tad tas tiks izmantots, runājot par šo nelegālo nepaziņoto nozveju. Tas ir uh, jautājums, kas ir eh, Eiropas Savienības interesēs, un uh, mums ir jāmaina uh, kalendārs, lai, jāmaina termiņu, lai pirmkārt pieņemtu lēmumu par nelegāli nepaziņotu nozvei, un tad uh, lem pēc tam par GSP plus uh, režīmu. Nu, katrā gadījumā, ja tas tā būs, tad. Uh, Zivsaimniecības uh, komiteja atbalstīs uh, noraidošu uh, rezolūciju. Un jāsaka, ka Zivsaimniecības komiteja šādu lēmumu ir pieņēmusi vienbalsīgi. Paldies! Thank you very... Paldies! Um, mums ir darba kārtības punkts, kurā var uzstāties arī ielūgtas personas. Tagad vispirms došu vārdu Inta uh, deputātiem un pēc tam tiem, kas ir ielūgti. Daniels Kaspārī lūdzu. Yeah, dear colleagues, just to make uh, one uh, thing clear. Es renā, runāju Kristofa Fjellnera vārdā, viņš ir VSP referents arī par pamatregulu, un es viņa citēju kā referents gribu dalīties ar jums manās domās attiecībā uz iebildumiem pret VSP Filipīnām. Uh, manuprāt, ir ļoti nopietni jānodarbojas ar zilsēmniecības ilgtspējību uh, Filipīnās un ir jāizvērtē, kas notiek šī jā, INN. Uh, zvejas jomā. Šīs komitejas uzdevums ir ļoti rūpīgi iepazīties ar katru deleģēto aktu, ko komisija mums piedāvā. Un gribu uzsvērt, ka šis deleģētais akts ir ļoti nozīmīgs un gribu atgādināt, ka ja valsts atbild kritērijiem, tad uh, tā ir jāatbilst kritērijiem, un ja tā preferenču sistēma tiek piešķirta valstī, kas neatbilst kritērijiem, tad komisija nav ievērojusi noteikumus, pamatregulas noteikumus. Iepriekšējo nedēļu laikā esmu ne tikai uh, saņēmis kritiku par zivsaimniecības sektoru Filipīnās, bet arī par problēmām cilvēktiesība aizsardzības jomā. Filipīnieši nav ieviesuši visas 27 konvencijas, par kurām šeit ir runa, tāpēc lūdzu jūs ļoti rūpīgi izvērtēt šīs valsts iespējas, jo šīs apņemšanās, ko tā vēlas uzņemties, ir saistošas, tā skar vides apsvērums, vides aizsardzību, labu pārvaldību, cilvēktiesības, darba, strādājošo tiesības un dalību valstī ir jāatbilst ne tikai ekonomiskiem, bet arī sociāliem un vides standartiem. Un valstī ir jādara, jāizdara vēl liels darbs, lai pirms tā atbildīs kritērijiem VSP plus piešķiršanai. Un pēc tam, kad šī preferenču sistēma ir piešķirta, valstī ir jāpliecina, ka tā veids konkrētus soļus konvenciju ieviešanai un uh, ir bijuši gadījumi, kur valsts ir visai kūtra konvenciju ieviešanā, kā tas, piemēram, bija vērojams Šrilankā pirms kāda laika. Un Māre ģenerāla direktorāts var atlikt uz laiku uh, preferenču sistēmas piešķiršanu vai dot signālu attiecībā uz to, kas jāpanāk un var arī uh, ieviest uh, zīvju importa aizliegumu. Uh, un es ceru, ka komisija rīkosies saskaņā ar tās pilnvarām, un es ceru, ka nebūs jāizrāda komisijai, ka tā nepilda savus eh, pienākumus, un tagad es runāšu vācu valodā savas grupas vārdā. Nu, tā tad mūsu rakstē divas lietas ir nozīmīgas. Pirmkārt, arī tas, ko kolēģis Kadeks jau minēja, tas ir jautājums, kāda ir laika norise starp lēmumu, ka GSP tiek attiecināts uz Filipīnu un patieso piešķiršanu. Ir zināms laika moments, kas paiet, vai mēs varam nodrošināt to, ka zivsaimniecības produktu to nesaņem un pēc tam pirms pāris mēnešiem tad jāparāda sarkanā vai melnā kartiņa ja tā varētu teikt. Un vai komisija arī pēc GSP plus režīmu piešķiršanas var parādīt tādu sarkano kartiņu attiecībā uz zivsaimniecības produktiem? Mūsu frakcija ļoti ie, interesēta, lai Filipīnas daudz labāk ievērotu zivs saimniecības noteikumus uh, nekā līdz šim un aicināsim komisiju aktīvi sadarboties ar Filipīnu uh, pusi, lai uh, sa, uh, iegūtu arī kādas īstermiņu uzlabojumus. For, uh... Paldies uh, par šiem abiem komentāriem un es tagad grož, uh, griežos pie sociāldemokrāta grupas. Uh, kolēģis Maskas kungam, kundzē vārds. Ambaša 3. Komisija un uh, vēstnieces kundze grib jums teikt paldies par to, kas ieradušies un ka mēs varam ar jums diskutēt. Sākumā atgādināšu visiem, ka preferenču sistēma Filipīnām ir uh, pirmā, kas ir sasaukumā palikusi. Un šeit runa iet par strīdīgiem punktiem. Tādēļ mēs varam rīkoties piesardzīgi. Mēs varam to attiecināt arī uz turpmāko mūsu izturēšanos sasākuma laikā. Un es gribu teikt, ka mums sākumā jāparūpēs, lai mēs varētu koherenti darboties un uh, uzticam, lai mums varētu uzticēties. Runa iet par noteiktiem tekstiem, kas uh, nosaka to, ka preferenču sistēma var tikt uh, nodrošināta tikko, kā tiek izpildīti nepieciešamie priekšnoteikumi. Un vienlaikus gribu atbalstīt arī komisijas nostāju, jo tā nav visbalva vai prēmija, bet atbildība, kuru valsts uzņems un valsts, kuras šo mm, sistēmu izmanto, tām ir jāsāk darboties, aktīvi jāsāk darboties tirsniecības politikā. Un šeit ir ļoti nozīmīgi, ka mēs vēl vairāk un aktīvāk strādāja. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tiek piešķirtas preferences sistēmas un vienlaikus nenotiek ļoti strikta kontrola. No vienas puses mēs redzam atbildību no valstu puses, kas saņem šo sistēmu un var to izmantot. No otras puses mēs un komisija mūsu atbildībā ir rūpēties par to, lai tūlīt pat tiktu īstenota ļoti strikta kontrola, it īpaši tajos sarežģītākajos jautājumos. Mēs zinām, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums arī tajā gadījumā, par kuru mēs runājam visi tie kontrolas pasākumi, kādus komisija vēlas īstenot, tos ir jāatbalsta. Arī par tiem jautājumiem, kas vēl ir atklāti. Un bez tam mums vajadzētu padomāt arī vēl par to, kādi komisijas un Eiropas institūcija resursi ir pieejami, lai varētu labāko iespējamo kontroli īstenot, ja mēs runājam, piemēram, par pagātni un par zilsaimniecību Jāsaka, ka tas ir šis sarežģītākais jautājums. Lai runātu par kolēģi sniegumu un kolēģi pieminēto, gribu atbalstīt koherentu pieeju, taču um, varbūt arī paralēlu pieeju. Tātad komisijas priekšlikumu varam akceptēt tādā izpratnē, ka. Kā GPS, GSP sistēma tiek pielietot un vienlaikus rūpēties par to, lai nav nekādu ierobežojumu, vai arī, ja tas ir nepieciešams, rīkoties striktāk, tādu enerģiskāku procedūru, nu tā saukto sarkanās kartas procedūru. Ja, ja netiek pilnībā respektēti uh, noteikumu, kas tiek izvirzīta attiecībā uz nelegālo zvejniecību. Mums jārūpējas par koherentu, ticam pieeju, un tādēļ man liekas, ka parlamentam tieši tādā izpratnē būtu jārīkojas. Konservatīvs. Paldies, un konservatīvo grupas vārdā Maklārkins kundze. Paldies, priekšsēdētāji! paldies arī vēstnieces kundzei par to, kas esat ieradusies pie mums uh, šodien un ka vēlreiz atkārtojāt, cik svarīgs GSP status ir Filipīnu iedzīvotājiem. Mēs tiešām nedrīkstam aizmirst uh, to, ko mēs cenšamies panākt un nodrošināt, nodrošinot GSP plus statusu. Un uh, mēs jau esam snieguši atbalstu, pozitīvi vērtējuši Filipīnu pieteikumu. Jā, viņi ir izpildījuši juridiskos kritērijus un tāpēc mums nav tiešām nekāda iebildumu, ka tiek turpināts šis režīms. Zvejsaimniecība nav iekļaut šajos kritērijos, kaut gan tāpat laikā tā ir ļoti svarīga joma, tāpēc gribētu izmantot šo iespēju un aicināt vēstnieces kundzi nodot šo informāciju tālāk attiecīgiem kanāliem. Un komisija gribu teikt, ka GSP statusas spēcīga uzraudzība ir obligāts priekšnosacījums. Mums ir jāpieturās pie noteikumiem. Un ir nepieciešami stingri kritēriji. Jā, kritēriji ir, ja šie kritēriji izpildīti, tad varam iet uz priekšu, bet realitāte ir tāda, ka esam jau piešķīruši šo režīmu iepriekš Panamai ar zeltno kartīti, tā ka, nu, mēs te paši mm, esam nekonsekventi. Tāpēc gribētu šos signālus tātad nodot attiecīgi vēstnieces kundzei un uh, komisijai un domāju, ka mēs varam virzīties uz priekšu ar šo GSP pieteikumu. Liels paldies un Alde grupa Šāklas kundz lūdzu. Paldies priekšsādātāji, paldies vēstnieces kundzei. Runājot par Filipīnu iedzīvotājiem, ir skaidrs, ka GSP sistēma ir uh, ļoti vajadzīga. Tā ir nepieciešama valsts attīstībai, balstoties uz skaidriem noteikumiem. Un tas attiec ne tikai uz ekonomiku, bet arī uz valsts uh, tālāko nākotni. Plašākā izpratnē GSP jaunā sistēma ir atvieglotāka. Komisija ir konstatējusi, ka Filipīnas nodrošina atbilstību kritērijiem, un tai ir jāratificē 27 dažādi starptautiskie nolīgumi. Joprojām ir zināms bažas Filipīnās. Uh, par eh, bērnu darbu izmantošanu, tiesībām uz streiku un tiesībām uz eh, izteiksmes brīvību. Šie jautājumi man ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka monitorings šais jomās arī ir ļoti būtisks. Bet GSP noteikumi principā ir nosprausti, un mums jānodrošina, lai būtu spēcīga apņēmība uzlabot situāciju un virzīties uz priekšu, lai no Filipīnu puses tas eh, būtu. Vēstniecis kundze jau to pauda, bet mēs veiksim stingru uzraudzību. Jānodrošina, lai komisija cieši uzrauga, kā viss virzīsies uz priekšu un lai kritēriji tiktu stingri piemēroti arī atbilstoši Eiropas Savienības saistībām PTO ietvaros. Pār šo nelegālo nepaziņoto neregulēto zvejniecību eh, tas nav viens no iestājas kritērijiem un eh, komisijai tas eh, nav stingrs kritērijs izvērtējot šo GSP priekšlikumu, mēs arī atsevišķi raugāmies uz šiem diviem priekšlikumiem. Jūnijā 2014. gadā uh, komisija konstatēja, ka Filipīnas nepiedalās cīņā pret nelegāli nepaziņotu nozveju un attiecībās GSP uh, status piešķiršanu komisijai vajadzētu rīkoties attiecībā uz Filipīnām līdz gada beigām, ja situācija nekādā veidā neuzlabojas, tad varētu aizliegt importu, teiksim, bet, kā es teicu, šie divi atsevišķi jautājumi, nodalīti jautājumi, un tāpēc šobrīd mēs neiebilstam pret uh, deleģētiem aktiem. Paldies! Uh, paldies! Kolēģis Goevārdā minē, Minēras kundze, paldies! cilvēktiesību jautājums ir ļoti būtisks Filipīnu kontekstā. To Filipīnu reputācija nav laba. Amnesty, Amnesty International šajā valstī īsteno kampaņu um, pret uh, spīdzināšanu. Uh, un diskusijas eh, ar tām vien nepietiek. Ir jārada noteikti priekšnoteikumi, lai VPS sistēmu varētu piedāvāt. Un cilvēktiesību jautājums šeit ir viens no sāpīgajiem, vai komisija piekrīt man, un ja jā, tad kā tā grasās panākt, lai cilvēktiesību princips šeit būtu izšķirošais. Mēs uh, bažījamies par to, kādu efektu šī preferenču sistēma atstās uz zvejniecības nozari un no otras puses uz zivju krājumiem. Um, Eiropas uh, zivsaimniecības politika varētu sagraut Filipīnu zivsaimniecību tā kā ķieģelis, ko uzmet uz galvas. Uh, Spānijas un Portugāles zilsēmniecības pārstāvji veids kādu lobēšanas darbu komisijā? Uh, un ja jā, tad ko tās īsti vēlas panākt? Paldies, Žado kungs, lūdzu, zaļo vārdā. Euh, euh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Esmu tomēr esmu pārsteigts par uh, šīm uzstāšanās uh, reizēm un uh, Runājot par neregulētu, nelegālu zvejsaimniecību, zvejniecību, nozveju, ka tas nav nopietns vai nozīmīgs vai formāls jautājums piešķirot GSP plus režīmu. Tātad turpināsim tirdzniecības noteikums un tad šī daļa par zivsaimniecības jautājumiem, nu to varam skatīt kaut kur citur. Uh, Bet, uh, ja mēs uh, skatāmies, ka sastāvdaļa no mm, importa no Filipīnām ir zivsainiecības uh, produktu zēs, un ir um, būtiskas šaubas par nelegālu, nepaziņotu, neregulētu nozveju, tad es īsti nesaprotu, nu, cik, cik uh, atbildīgi um, diskutējam. Uh, Jā, protams, es eh, dzirdu, ka Filipīnas ir pieņēmuši un apņēmušās eh, parakstīt noteiktu starptautisku konvenciju skaitu un um, izpildīt pamata kritērijas, lai saņemtu KSP plus eh, režīmu, bet mums jābūt nopietnākiem mm, runājot par importu kvalitāti no Filipīnām un sākot ar brīdi, kad Filipīnas pat labāk ir to valstu starpā, kas nodarbojas ar nelegālu, nepaziņot, neregulētu nozveju, tad nav nopietni piešķirt GSP plus status. Zaļo grupai šis jautājums nav viss par to, ka novērš Filipīnām saņemt šo statusu. Pilnīgi negluži tā nē, bet kamēr šis nelegāls zvejniecības jautājums nav atrisināts, uh, Tik tālu mūsu komiteja eh, nepiešķir tu, eh, šo status Filipīnām. Thank you very much. Paldies. FDD. Kāds lūdzu? Lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es eh, gribu turpināt kolēģi Žato teikto. Es to atbalstu un arī es domāju, ka nav pieļaujami mm, piešķirt šo status bez pilnīgas garantijas, kas tiek dota. Nedrīkst atļaut nelegāli nepaziņot un neregulēt nozvei. Paldies. Paldies, kolēģi. Pieci kolēģi vēl vēlas uzstāties, un, bet mums ir arī citi jautājumi darba kārtībā, tāpēc lūkšu jūs izteikties kodolīgi. Jāroslavs Valesā, Tautas partija, Paldies, priekšādātāji. Es īsti nesapratu tos, kas mēģināja atdalīt zivsēmniecību no visas pakotnes. To nevajadzētu skatīt atsevišķi. Ja tā ir, tad eh, tas ir smags pārkāpums. Un gribu atgādināt, ka 9b pants šajā VPS regulā uh, ļoti skaidri izklāsta noteikumus un kritērijus. Proti runa ir par nu, smagiem pārkāpumiem vai lieliem trūkumiem konvenciju ieviešanā. Mums nevajadzētu zilsēmniecību nošķirt no visas pakotnes. Paldies! Paldies! Rodrīgas skundze, lūdzu, sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es gribu sveikt vēstnieces skundzi. Un teikt sakojošo pirmo reizi komiteja tieks ar jauno Junkara komisiju. Un ļoti ceram, ka šī sadarbība tiks turpināta. Patiesi ceru, ka mēs varēsim nodibināt tādas ļoti pamatīgas um, attiecības. Uh, ar kādiem jautājumiem mēs šeit runājam? Es gribu izteikt tādu personīgu piezīmi. Mēs runājam par situāciju, kuru, nu, būtībā neviens neapšauba, arī manā frakcijā ne, par to, ka GPS plus sistēma uh, Filipīnām mm, ir nepieciešama ir izpildītas prasības, kas ir noteikts regulā, un tad ir tāds noteikts laika plāns. 13 valstis, kas ir GPS plus sistēmā iekļautas, vai dažas no šīm valstīm ir arī saņēmušas dzeltno kārtiņu, jo tās ir pieļāvušas nelegālas prakses izmantošanu attiecībā uz dažiem starptautiskiem noteikumiem. Piemēram, komisija ir to izteikusi attiecībā uz nelegālu, nepaziņotu un neregulētu nozveju. Šeit runa ir par izņēmumu, un tajā pašā laikā tas ļoti ietekmē Eiropas situāciju. Daudz, daudz ģimeņu likteņus no tā ir atkarīgs. Un pat ja mēs zinām, ka termiņi jau ir pagarināti, domāju tomēr, ka balsojums tāds kā tagad plānots, uh, Un, ja tas tiks veikts kā plānots, tam būtu jābūt decembrī. Tātad decembrī šie seši, sešu mēnešu termiņš un dzeltenās kartiņas jautājums būs izticējuši. Vai tad mēs vēl um, gaidīsim līdz janvārim, lai uh, uzzinātu uh, pārbaudas rezultātus? Man liekas, ka mums vajadzētu um, pārdomāt, uh, vai laika plāns, ko esam ieviesuši, ir tāds, kā ar absolūtu drošību varam teikt, jā. Uh, mūsu um, nospraustos mērķus esam uh, izpildījuši. Paldies! Krust, plīs! Sankrusta kungs tagad. Oui, monsieur le président, mais... Priekšsēdētāja kungs, uh, kā jau uh, pēšā kolēģis Alēns Kadeks, manis labs draugs, teica, ir problēmas ar laika grafiku un šie juridiskie argumenti. Uh, neatbild uz politiskās ticamības jautājumu. Es uh, kā um, Eiropas parlamentārietis nevaru atļaut Eiropas tirgu nonākt produktiem, kas varētu būt nelegāli nozvejoti. Šeit nav nekāda instrumenta, nekādas juridiskas atbildes. Tādēļ es uh, aicinu bloķēt Filipīnu uh, pieeja GSP plus režīmam, kamēr šis jautājums nav atrisināts. Uh, Filipīna daudz uh, kolēģi teica, uh, var uh, iesniegt pieteikumu GSP plus un nākošā gada vidū redzēsim, vai jautājums tiks atrisināts. Nav nekādas steidzamības pieņemt šo delegēto aktu un ir savukārt uh, iespēja to noraidīt, lai uh, Eiropas tirgu um, nonākošie produkti visi būtu legāli iegūti par rakstiskā jautājuma atbildi. Zvejnieki ir atkarīgi no GSP plus uh, režīma. Daži kolēģi par to jau uh, runāja. Jā, tā tas ir, bet GSP plus uh, ir uh, instruments, lai panāktu mūsu mērķus, kādēļ to neizmantot. Tātad 27 dažādi eh, likumdošanas akti, kas saistīti ar GSP plus vai Eiropas komisija mm, vērtē, ka ir um, panākts progress kopš um, 2012. gada 14. jūlija EP uh, uh, rezolūcijas par cilvēktiesību neievērošanu Filipainās um, cilvēktiesību organizācijas um, runā par uh, to, ka tiek sagaidīts um, ziņojums, tas būs gatavs iesniegts decembrī un iespējams, ka ļoti kritisks. Un kā tad uh, komisija varētu attaisnot savu lēmumu, ja tas būs negatīvs šis atzinums, un kā komisija varētu attaisnot savu pozitīvu lēmumu. Un tagad Indonēzija tā ir zeme attiecībā uz ananāsiem, ja rad, ka uh, Uh, kaimiņu uh, valsts ar 0% uh, eksportē, un viņi savukārt ar 14,5 un 14,9 un 19,7% nodokļu slogu. 27 konvencijas, tās, to starp arī konvencija par strādājošo minimālo vecumu un tās ir saistības ar darba konvencijām. 2013. gadā attiecībā uz šo konvenciju teica, ka ir aptuveni 155 tūkstoši strādājoši un vecumā no 5 līdz 17 gadiem tas pārkāpja 2A punktu konvencijā. Eiropas komisija kā var vērtēt to, ka visas konvencijas tiek korekti pielietotas, ja šādi pārkāpumi tiek konstatēti Filipīnās. Ir pārāk daudz ārkārtīgi jūtīgi jautājumu. Divi jautājumi, kolēģi. Uh, mums ir jāuzdod tie. Pirmkārt, vai mēs varam autorizēt zivsaimniecības produkts Eiropas tirgu negarantējot, vai te ir legāls vai nelegāls izcelsmes? Un otrais, vai GSP plus varētu būt tāds izmaiņu mainošs instruments, ja valsti kritizē nevalstiskās organizācijas, vai arī to varētu uh, izmantot, lai uh, atalgotu valsti, kas maina savu situāciju. Es negribu uh, taisnoties ne zivsaimniekiem, ne nevalstiskām organizācijām, kādēļ Filipīnām vajadzētu dot uh, pieeju GSP plus režīmam tagad. Much, uh, and, uh... Liels paldies! Un nākošais runātājs uh, Blanko kungs. Uh, Sí. Eh, muchas gracias. Paldies. Priekšstādātāja kungs, esmu ļoti iepriecināts eh, uzklausīt dažādus viedokļus šodien sēdē attiecībā uz deleģētiem tiesību aktiem. Un attiecībā uz šo jautājumu jāsaka, ir daudz neskaidri jautājumu. Es neesmu šīs komitejas deputāts, pēc zivsaimniecības komitejas deputāts, un esmu ļoti iepriecināts par iespēju šeit izteikties, jo mēs runājam par tādu jautājumu, kas ir būtisks mūsu valstīm. Mēs runājam par zivsaimniecību, tas ļoti konkrēti skan, skar arī, piemēram, Galīciju Tagad tiek piedāvāts normatīvais akts, neizvērtējot iespējamās sekas, kas varētu izrietēt no GPS plus režīma attiecībā uz zivsaimniecības sektora iespēju izdzīvot un attiecībā uz to rūpniecības nozara, kas ražo tunča konservas. Pētījumi par um, ekonomisko ietekmi uh, vēl nav uh, pietiekami uh, visaptveroši, bet ir arī vēl citi nenoskaidroti jautājumi un nebūtu labi arī komisijai, ja decembra vidū mēs nonāktu situācijā, ka ir sastādīts ziņojums par starptautisko normu ievērošanu attiecībā uz darba, um, tiesībām cilvēktiesībām, vidas jautājumiem, um, veiksmīgu likumdošanu un citiem kritērijiem, kas ir nepieciešami, lai valsts um, varētu nu, nonākt, uh, respektīvi varētu būt tādā statusā, ka bauda GSP plus režīmu. Tikai jau parādīta dzeltenā kartiņa. Un mums Vajadzētu Filipīnas apzīmēt kā valsti, kas nesadarbojas attiecībā uz nelegālu, nepaziņotu un uh, neregulētu nozveju. Mums jāpārdomā par šo jautājumu, jo visdrīzāk, ka šeit tiks uh, lēmums uh, pieņemts pārāk ātri. Un visi tie noteikumi, kādi ir izvirzīti, tie netiek ievēroti. Tas ir sektors, kas manam reģionam Galīcijai ir strateģiski svarīgs. Mēs esam noraizējušies par to, ka šeit tiek um, ieviestas um, noteiktas uh, uh, stratēģijas, kas uh, novada pie nevienādām izējas pozīcijām un nevienādu attieksmi. Uh, kas ir jādara, mums ir jāgarantē noteikumu ievērošana konkurences eh, saglabāšanai, jāgarantē cilvēktiesības, darba tiesības, eh, un tās arī ir nozīmīgas. Un ja ir tādas eh, neskaidrības, tad, un pat labam nezinām, kā tiek zvejots atbilstoši kādām normām, ja salīdzinām tās ar Eiropas Savienības normām, tad es domāju, ka mēs. Uh, mūsu sektoriem nenodaram neko labu. Runa ir ne tikai par zivsaimniecības sektoru, bet arī par vides kritērijiem. Tā ka pat kā to uzsvēra jau citas runātāji. Un kopumā vēlreiz var atkārtot. Esmu iepriecināts uh, uzklausīt dažādas viedokļas šeit komitejā. Zinu, ka viedokļi ir bijuši dažādi. Mēs zinām, ka parlamentā varam ļoti brīvi paust savu viedokli. Last. Paldies! Pēdējais runātājs šajās debatēs - Milāns Mons. Paldies, priekšēdētāji! Paldies arī Filipīnu vēstniecei. Es runāšu īsi. Kadeka kungs no mūsu komitejas jau viss izklāstīja. Man nekas daudz nav ko piebilst, bet paradoks ir tāds, ka komisija no vienas puses piedāvā uh, Filipīnas uzlikt, ielikt šajā VPS plus valstu sarakstā. Un tai pašā laikā tā rāda Filipīnām dzelteno kartīti, un draud ar importa aizliegumu um, jūras produktiem. Manuprāt, tas ir paradoks. Es gribētu dzirdēt no komisijas pārstāvja, vai ir panākts progress Filipīnās pēdējo mēnešu laikā cīņā pret šo nereģistrēto nelegālo zveju. Uh, Mēs jūlijā sūtījām jautājumu sarakstu un turpināsim jautāt, kur ir panākts progress, neatkarīgi no tā, vai VPS plus tiks piešķirts vai nē. Es labprāt arī uzklausītu, ja nav bijis uh, progresa, kādas pasākums ir iecerēts veikt, lai uh, izvairītos no šīs atšķirīgās attieksmes. Es pats arī esmu no Galīcijas, kā iepriekšējais runātājs. Mums ir uh, ļoti nozīmīgs sektors tunča konservu uh, ražošana un gan Galīcijai un tās iedzīvotājiem tas būtu pārsteigums, pat šoks, ka valsts, kas uh, um, neievēro Eiropas saimnības noteikumus, te pašā laikā bauda nulles nodokļu likmi attiecīgajiem zivju produktiem, to importam. Paldies! Vai vēl kāds? vēlas runāt bez Vivianas Redingas, ja citā, ja nē, tad eh, pēdējā runātāja Viviana Redinga. Paldies, priekšsētāja kungs. Man liekas, ka diskusijas bija ārkārtīgi interesantas arī tādēļ, ka no vienas puses ir GSP plus, tāds uh, inicējošs instruments, kas uh, darbojas, lai uh, vēl uh, papildus ekonomiskiem apsvērumiem Filipīna varētu uzlabot savu statusu cilvēktiesību jomā. Tas ir nozīmīgi Filipīnām, bet tas nozīmīgi ir arī Eiropai. Un ir skaidrs, ka ir nepieciešama piemērošanas koherence un arī ļoti skaidrs monitorings. No komisijas puses es uh, uzklausīju ar ļoti lielu interesi, ko um, kolēģis Valesa teica par kondicionalitāti. Uh, kas ir uh, ietverta KSP. Nu, tā tad mēs redzam no otras puses, ka saskaramies ar problēmu, kāda tika skaidrota ļoti skaidri. To veica mūsu uh, zivsarmniecības uh, komitejas kolēģi izteica, dzeltenā kārtīta tiek parādīta, izmeklēšana uzsākta attiecībā uz nelegālu, nepaziņotu un neregulētu nozveju. Bet vai tagad uh, nebūsim paši uh, pretrunā ar sevi, atļaujot izstrādāt dosie, ko, kas uh, dodas pat daudz tālāk un autorizēt novembrī, decembrī? Tādu attīstību, kas būtu uh, par labu o, Filipīnām un janvārī atkāpties a, tajā pašā jautājumā ar pielikumu. Nu, es domāju, ka ciestu um, politiskā ticamība un ka mēs nevaram atļauties mm, būt nekoherenti uh, tajā rīcībā, ko piedāvā parlaments. It īpaši tādēļ, ka ir ļoti īsa laika brīdis starp uh, abām uh, aktivitātēm šajā gadījumā tieši. Uh, thank you, thank you very... Paldies. Un Tagad būs iespēja atbildēt uz jautājumiem Filipīnas vēstniecei. Lūdzu, ja jūs atbildēsiet, tad dariet to īsi un kodolīgi, un pēc tam vārds komisijai. Thank you, Mr. Chairman. As a country that the... Uh, Paldies. Eh, kā valsts, kas eh, ievēro likumīgumu visās jomās, tāpat kā jūs eh, darat, tad nu es teikšu, labi, sakosim noteikumiem pirmām kārtām, otrām kārtām. Cienījamo priekšsēdētājiem, cienījamiem deputāti. Es domāju, ka ir divi veidi, kā to var risināt. Pirmkārt, Monkungs, man liekas, viņš uzdeva pareizo jautājumu. Uzdosim jautājumu komisijai, kas tad notiek dialogā, kas mums notiek par eh, šo dzelteno kartīti, sarkano kartīti vai, vai, vai dzelteno, vai mēs iespējams esam valsts, kas nesadarbojas, nu, un tad viss šis sešu mēnešu process, eh, kas tam tad, tad turpinās, ja jūs gribat, es jums varu sniegt informāciju par to, bet, eh, nu, kopsavilkumā ir 12 rīcības punkti, par kuriem Filipīnas vienojās ar komisiju, ar Eiropas Savienību. Un no šiem 12 punktiem praktiski viss ir eh, iz, izpildīti. Divas lietas nav izdarītas. Pirmkārt, eh, grozījums Filipīnu zilsainiecības kodeksam, kas palielinās eh, sodus par nelegālu nozveju tāljūrā. Un Filipīnu kongress šobrīd ir atvaļinājumā, bet 17. datumā viņi atsāks darbu, un es, gadu, es solu, ka līdz mēneša beigām mums būs jauns likums otrām kārtām. Jā, ir visi šie pasākumi par uzraudzību, monitoringu, VMS izveidošana, vēl papildus 1700 darbiniekiem, kas veiks reģistrāciju. Elektroniskā veidā veidos datubāzi, tas viss jau ir, un es gribētu aicināt jūs aplūkot šos sasniegumus, un tad risinājums ir tad eh, noņemiet šo zeltno kartīti, un mēs esam pārliecināti, ka jūs to izdarīsiet līdz mēneša beigām. Un tad jūs varat balsot par GSP+. Lielas paldies! Uh, thank you, Ambassador. I turn now to the... Paldies, un tagad vārds komisijai. Un gribētu lūgt jūs ļoti īsi komentēt atsauci uz eh, deleģētiem aktiem, arī saistībā ar Keniju. Paldies, priekšstādātāji! Paldies visiem par eh, prezentācijām. Es gribētu kliedēt bāžas, ka komisijai ir eh, tāda sašķelt personība, divas sejas. Gribu nodrošināt, ka mēs strādājam ļoti konsekventi un sadarbojamies starp eh, ģenerāldirektorātiem. Pirmkārt, par laika grafiku. Protams, GSP regula mums uzliek īpašus uh, laika termiņus, mums ir jāpieņem lēmums sešu mēnešu laikā, un atbilstoši delģēta aktu procedūram parlamentam un padomē ir jāizlemj atlikušies četros mēnešos, tā ka tur neko daudz nevaram darīt attiecībā uz laika grafiku. Uh, Ierosinājums, ka mēs varam atlikt uh, lēmumu līdz vēlākam laikam vai apturēt to, nu, diemžēl, to mēs nevaram balstīt uz regulas pieņemšanas noteikumiem. No mana viedokļa Jautājums par šiem diviem instrumentiem. Manuprāt, tas nonāks decembrī galīgajā etapā. Manuprāt, personīgi es domāju, ka tas nav slikti, ka tā ir laba situācija attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par GSP, bet eh, lēmums par nelegālo, nepaziņoto un neregulēto nozvainu, tur es negribu izteikt kādus minējumus. Esam jau to teikuši iepriekš, bet Gribu uzsvērt, šie ir atsevišķi instrumenti. GSP ir ilgspējīgs attīstības instruments un uh, nelegālā nozveja, tātad tas ir zivsaimniecības instruments. Ir vēl citi instrumenti, šie nav vienīgie kas faktiski paralēli darbojas, piemēram, uh, pret dempinga vai arī pret viltošanas procedūras. GSP plus nenodrošina nekādu aizsardzību attiecībā uz visiem šiem pārējiem instrumentiem, kas uh, pastāv, lai cīnītos pret negodīgu tirzniecību. Mums arī ir um, saistībā ar Filipīnām esam uzsākuši lietu par uh, divriteņu daļu uh, piegādes apiešanu. Nu, tam nevajadzētu kavēt uh, lēmumu par GSP plus nestoties kāds būs rezultāts attiecībā uz uh, divriteņu rezervas daļām, šie instrumenti darbojas paralēli. Tāpat, ja ir uh, pret dempinga lieta uh, attiecībā uz Filipīnām, tad jā, iespējams, ka tiks uzlikti pret dempinga tarifi neatkarīgi no GSP status. Tātad te nav nekādu pretrunu. Principā mēs domājam, ka tas labāk nodrošina Eiropas Savienības, in Savienības interesi nodrošināt ilgspējīgus mērķus. Tāpat laikā uh, ir pilnīgi pareizi veikt pasākums, tad, kad mēs saskaramies ar negodīgu tirdzniecības praksi, un šī nelegālā nozveja ietilp tieši šai kategorijā. Tāpēc gribu sniegt jums pārliecību attiecībā uz šo nelegālo uh, nozveju. Jā, tur dinamika ir negatīva un uh, sarkanā kārtība tiek gatavota, tad jā, iespējams arī, ka būs kāda pasākuma, un GSP neaizsargās Filipīnu no rīcības, mūsu rīcības šajomā. Tālāk kāds uh, minēja, ka šis ir nepieņemams gadījums. Viens no runātājiem arī runāja vēl kādu citu GSP Uh, saņēmēju izmantotāju. Mēs nedrīkstam šeit radīt kaut kādu diskrimināciju, mums jābūt objektīviem un konsekventi jāpiemēro normas. Ir vēl viena valsts, kas saņem no GSP režīma uh, labumu. Un arī kopš šī gada sākuma ir bijusi dzeltenā kārta, un tas netraucēja piešķirt GSP statusu. Man ir prieks paziņot, ka šī valsts ir izpildījusi savu programmu uh, sadarbībā ar Māri ģenerāldirektorātu un ir saņēmuši zaļo kārtību, bet varēja būt arī otrādi. Tātad viens instruments neaizliedz otru instrumentu piemērošanu. Par konkurētspēju. Konkurētspēja tik tiešām ir jautājums. Regulējums tika pieņemts tādā veidā, kas nelika mums veikt analīzi par konkurētspēju konkrētiem produktiem. Tātad tāds regulējums, tā tas viss ir, un tur mēs neko nevaram darīt, bet regula satur zināmas normas, kuras dod garantijas gadījumos, kad palielinās imports eh, cenu vai apjomu ziņā, ir konkrēti garantijas mehānismi, ko var uzsākt ar nosacījumu, ka mēs saņemam labi pamatot sūdzību par zivsaimniecību un lauksaimniecību un attiecīgiem produktiem. Tiem ir vēl privileģētāks status, jo pastāv īpaši drošības pasākuma attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem. Un tās ir daudz ātrākas nekā parastās drošības procedūras. Tātad atkal, ja mēs saņemam pamatots sūdzību. Tātad ir instrumenti, ar ko cīnīties pret negodīgu izniecības praksi. Mums ir arī drošības pasākumi attiecībā uz godīgu importu, jo šie uh, garantijas pasākumi uh, ir īstenojama pat tad, ja nav nekāda negodīga tirdzniecība, vienkārši palielinās, teiksim, tirdzniecības apjoms un samazinās cenas. Tātad mums ir tiesības arī veikt pasākums, ja varam pierādīt, ka Eiropas ražotāji saskars ar kādām problēmām tā rezultātā. Par pēdējo jautājumu gribētu minēt konvencijas. Daudz runātāji uz to ir atsaukušies. Mēs neapbalvojam valsts, kuras jau šobrīd uh, simtprocentīgi īsteno šīs konvencijas. Visas valsts, pieņemsim, uh, starptautiskā darba konvencijas uh, valstis. Jā, arī attīstības valsts saskarās ar šiem jautājumiem daudz tādā sarežģītākā veidā. Tā ka mērķis šim instrumentam ir dot stimulu un sāk nopietni raudzīties šo jautājumu. GSP plus, manuprāt, nodrošina šo monitoringa funkciju, kas ļaus mums to kontrolēt. Uh, Tātad tik tālu par GSP plus un pavisam īsi gribētu pārlekt uz pavisam citu kontinentu un pastāstīt par uh, deleģēto aktu, kas arī saistās ar GSP Kenijas gadījumā. Jūs zinat, jūs jau droši vien esat redzējuši, ka šī komiteja septembrī apstiprināja deleģēto aktu kas eh, paredz gājis pie režīmu vairākam Āfrikas valstīm, jo šīs eh, valstis eh, ietilpst māra, tas ir cits preferenču režīms. Un tas bija spēkā pirms GSP režīma stāšanās spēkā. Lielākā daļa šo valstu, un it īpaši Kenija, veica nepieciešamos soļus, lai atkal tiktu ieintegrētas māra režīmā. Kenija bija vienīgā valsts, kur līdz 1. oktobrim kurš bija šis eh, laika termiņš māri atpakaļ iekļaušanai, to neizdarīja. Un tā tad mm, iztrūka, izstājās no šī procesa. Gribu paziņot labo ziņu, ka tagad Kenija, tāpat kā citas valstis, eh, Austrumāfrikas reģionā ir pārakstījusi eh, Austrumāfrikas partnerības nolīgumu, un tagad viņiem ir iespēja atkal iestāties māri schēmā. Tātad, tāpēc būs delģētais akts, ko komisija pieņems pavisam drīz, lai Keniju atkal iekļaut atpakaļ māri Uh, sistēmā, un jūs attiecīgi saņemsiet par to informāciju. Tas nozīmē, ka visas šīs valsts, kas ir uh, ar GSP režīmu, ņemot vērā to, ka arī māra tur ir spēkā, tās uh, izies no GSP, tad, kad mēs nākamgad pārskatīsim GSP valstu sarakstu. Paldies komisijai! Domāju, ka jebkuras debates, kas Uh, sekos, droši vien notiks uh, kāda cita pasākuma ietvaros par Keniju. Nē, saka priekšsēdētājs, nē, mēs esam ļoti iekavējuši savu darbu kārtību, un es nevaru tagad uzsākt kaut kādas debats par Keniju, bet uh, uh tas noteikti parādīsies mūsu darba kārtībā. Atkal šis jautājums, tā ka paldies par šīm debatēm par GSP plus un par Filipīnām, paldies par informāciju no komisijas, un gribu atgādināt, ka līdz 10. novembrim deputāti var iesniegt iebildumus šajā jautājumā un 40 uh, deputātu grupa, pat ja nebūs rezolūcija, varēs uh, izteikt iniciatīvu, izstrādāt iebildumu rezolūciju līdz decembra plenārsēdē. Tātad šāda būs notikuma gaita. Paldies! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Darbie kolēģi, kolēģis, mēs turpinam. Pirms 15. darba kārtības punkta vēl informācija par darba kārtību numur 9. Tie bija Tas bija tarifu režīms Ekvadoras izcelsmes precēm. Grozījums uh, var iesniegt līdz 6. novembrim 2018. Nu, lai vēlreiz uh, ļoti skaidri par to runātu. Un vēl mums vēl ir jāizskata trīs darba kārtības punkti. Gribu lūgt īpaši pēdējo darba kārtības punktu, proti jautājumu par nolīgumu uh, ar Singapūru kurā mums ir uh, sarunu vedēji vadītājs šeit, mums būtu vairāk laika tam ir nepieciešams. Vai būs tāda jaukta veida vienošanās vai nekādas tāds um, liels jautājums. Tātad saņemsimies, cits jautājums skatot. Nākošais ir 15. punkts asociācijas nolīguma noslēgšanas starp Eiropas Savienību no vienas puses un Grūziju no otras puses. Olī Rēns ir mm, referents, dod viņam vārdu. Thank you. <clears throat> Paldies, paldies, godātie kolēģi. Jūs droši vien atceraties, ka es pirms dažām nedēļām prezentēju grozījumus šim nolīgumam, tā kā detaļās vairs e, neiedziļināšos, ne projektā, nedz arī gala tekstā. Gribu teikt paldies visiem kolēģiem, kas iesniedza grozījumus atzinuma projektam par asociācijas līgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju. Un grozījumi, kas tika iesniegti šķiet atbilst atzinuma e, garam, kāds tas bija arī nolīgumā ar Moldovu iepriekš. Kopumā daži grozījumi e, noteikti uzlabo tekstu, tie vairāk izceļ kādas īpatnības, kas bija nepieciešamas, bet citi savukārt ir vairāk tehniskas dabas. Uh, un teksts kļūst tāds noslīpētāks, un daži atspoguļo arī kompromisus. Pal arī par tiem kolēģiem paldies. Daži vārdi par šiem grozījumiem. Gan Gasparī kunga, gan Landsverģa kunga grozījumi uh, izceļ nepieciešamību uh, laicīgi um, ratificēt DCFTA nolīgumu atbilstoši eh, noteikumiem. Landsberģa kungs arī iesniedza grozījumus, kas, kuros runa ir par to, ka ir jāveic ekonomiskās reformas un pielāgošana. Reformas, protams, nav veikt tik vienkārši un piemēru netrūkst Uh, bet Gruzijai ir arī daudz darāmā tirgus uh, uh režīma attīstīšanā. Zahadila kungs piedāvāja grozījumu, kurā ir runa par darba vietu veidošanu. Tad ceturtais grozījums tajā ir uzsvērts, ka mazie un vidējie uzņēmumi īpaši iegūs uh, no šīs brīvās tirzniecības zonas un tāpat ir arī runāts par investīciju veicināšanu mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Daži no grozījumiem ir pelnījuši apspriedi arī no tādā politiskā kontekstā, kādu vēstījumu mēs vēlamies nodot tālāk ar šo atzinumu. Un te es domāju katro Galosa kunga un Šalca kunga grozījumus. Tie ir tādi interesanti, bet ņemot vērā balsojumu par Moldovu, var gadīties, ka citi deputāti šajā komitejā pārstāvēs atšķirīgu viedokli. Viens grozījums, kurā runa par šoka terapiju, tas ir piektais grozījums, uh, tam es nepiekrītu, jo tarifa uh, barjeras jau tagad ir ļoti zemas un um, konkurence netiek tik īpaši kavēta. Tāpat arī ir runa par pārējais periodu. Un galu galā, manuprāt, jāatbild uz jautājumu, kādu ekonomisko modeli Grūzija izvēlēsies. Un Uh, šis atzinums aicina Gruziju izvēlēties Eiropas modeli, veidot atvērtu sociālā tirgus ekonomiku. Paldies! Tagad vārds ēnu referentiem. Landsberģa kungs lūdzu. Thank you. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt pateicos referentam par uh, šo ziņojumu. Mēs to atbalstam. Gribētu piesaistīt uzmanību situācijai Gruzijā šobrīd, un situācija tiešām ir sarežģīta. Daudz kas ir mainījies pēdējo dienu laikā, un nav īsti skaidrs, vai valdība paliks, kāda tā ir, bet gribētu pateikt, cik Mēs Eiropas parlamentā cieši veicam uzraudzību. Krievijas ziņa aģentūra paziņojas, ka lielākā grupa tā, parlamentā tautas partija neatbalstīs Gruzijas iestāju jaunajā nolīgumā. Tas ne tikai nav patiesība, bet tie ir klāji meli. Un es domāju, ka tam ir dziļāki iemesli apakšā. Šķiet, ka AFET sanāksmes laikā EKR grupas locekļi izplatīja kaut kādas idejas un pilnīgi sagrozīta ideja tika sniegta mūsu Gruzijas kolēģiem. Mēs sākām saņemt jautājumus, vai tautas partijas pozīcija tik tiešām mainās kaut kādā veidā. Es gribu teikt, ka mūsu uzrauga ļoti stingri un tiek sūtīti ļoti dažādi signāli Austrum partnerības sadarbības reģionā. Uh, Eh, daži saka, ka Eiropas Savienība pametīs šo reģionu un tā tālāk. Mums ir labs eh, vienotības piemērs jau attiecībā uz Ukrainu. Es ierosinu, ka attiecībā uz Gruzījums ir jāveido tāda pati darbība. Eh, paldies par paskaidrojumiem, Dēvids Mārtins. Jā, yeah, Sorin Moisa is our um, shadow on this, but he... Jā, paldies. Uh, mans kolēģis Rēnu referents, un viņš man lūdz nodot viņa viedokli. Pirmkārt, mēs, protams, atbalstam Olī Rēna pieeja šim jautājumam, šim ziņojumam, bet ref, Rēnu referents arī uzskata, ka ir labas iespējas tālāk integrēt uh, Grūziju Eiropas uh, vērtību skalā un stiprināt tiesiskumu Grūzijā un nodrošināt ekonomiskās iespējas gan Grūzijas uh, uzņēmumiem un uh, un tāpat arī Eiropas Savienības uzņēmumiem Gruzijā, tā ka tā būtu labumdodoša situācija abām pusēm, balstoties uz uh, tiesiskumu, tirgus ekonomikas principiem un vēl nāc dzirdējis neko par konkrētiem grozījumiem, bet principā mēs atbalstam uh, šī ziņojuma līniju un iespējamos grozījumus. Saril kungs, paldies! Runāšu pavisam īsi. Es gribētu sniegt pārliecību gan Landsberģa kungam, gan uh, arī citiem, kurš grib dzirdēt, ka EKR grupa atbalstīs šo iniciatīvu. Mēs apzināmies, cik svarīgi ir padziļināt Eiropas Savienības saiknes un attiecības ar Gruziju. Tur nevajadzētu būt nekādām šaubām. Gribu pateikties referentam par atvērtību un par labo darbu. Mēs piekrītam viņa verdiktam, piekrītam arī kompromisa grozījumiem un novērtējam to, ka mūsu grozījumi arī ir tikuši ņemti vērā. Tomēr, kā viņš ļoti pareizi arī norādīja, ir daži grozījumi, kas nav guvuši tādu vienprātīgu pozitīvu atbalstu, vismaz no mūsu viedokļa, arī mēs dažus no tiem nevaram atbalstīt, un konkrētāk tos, ko ir uh, iesnieguši mūsu kolēģi no goja grupas. Tā tad visā visumā no mūsu puses attieksme būs neapšaubām pozitīva. Liels paldies un goja, kā tu būtu galas kungs vai galas kungs. Paldies, priekšsādātāji! Mēs domājam, ka šis nolīgums varētu tik izmantots kā svira, lai veicinātu neoliberālāku darba kārtību, kas eh, atstās eh, novārtā sociālo attīstību un tās elements, jo mēs uzskatām, ka tirzniecība, protams, eh, veicina labklājību, bet tas viss ir atkarīgs arī no tā, vai tā būs attīstība, kas balstās uz darba vietām un izaugsmu, ņemot vērā sociālo dimensiju šajā attīstībā. Tāpēc esam pauduši savas bāžas par grozījumiem kopā ar Šalckungu par laika grafiku un ierobežojumiem. Un tāpat arī, ka nav veikts konsultācijas ar ļoti svarīgām iesaistītām pusēm šajā valstī. Tāpēc aicinam Grūziju ievērot uh, sociālo akī Eh, kas pastāv Eiropas Savienībā, un nevis eh, pāriet uz tādu attīstību, eh, kas neņem vērā sociālo dimensiju un izaugsmu. Paldies! Paldies! Janeks Žadau, bet viņš nav zālē. Dārtmutkungs, paldies priekšādātē. Gribu vērst jūsu uzmanību uz A rekomendāciju. Te, tas ir viens no visvērienīgākajiem brīvās tirniecības nolīgumiem starp Eiropas Savienību un Grūziju. Tas ir viens no piemēriem, kā tirniecība tiek politizēta. Te Te ir runa vienkārši par politisku darba kārtību. Uh, tautas partija ļoti uzmanīgi manī klausās. Uh, pārstāvis sacīja, ka runājot par Ukrainu, mēs bijām uh, vienprātīgi, bet tā nemaz nebija un nav bijis. Uh, Un nebūs arī šajā gadījumā. Šeit tiek politizēta tirzniecība, un tam tā nevajadzētu būt. Un vēl citas bažas, kas mums ir par pa, paplašināšanos. Šis ambiciozais brīvās tirzniecības nolīgums atver durvis turpmākajām paplašināšanās fāzei. Un es gribētu dzirdēt no referenta un arī, kas agrāk bija paplašināšanās komisārs, pirmais jautājums ir, ja viņš to spēja atbildēt, vai viņš var apliecināt, ka šis tirniecības nolīgums neatver durvis eh, paplašināšanai un vai tiešām uh, mēs eh, varam būt pārliecināti, ka vīzu režīms netiks pieminēts vai tā atvieglojumi netiks minēti tirniecības nolīgumā. Tādi man ir divi jautājumi, ko es gribu uzdot referentam, bet lieta ir tāda, ka šis nolīgums tajā uh, tajā vispār pēc būtības nav runa par brīvo tirzniecību. Tas un tautas partijas koordinators to ļoti labi ilustrēja. Jūs varbūt varat vismaz izlikties, ka jūs klausāties citu runātāju teiktajā Lepenes kundze. En fait, on a le sentiment. Nu, būtībā sajūta ir tāda, ka vēlēšanas, kas ir no, uh, tikušas jūsu izpratnē, nav neko devušas. Šī situācija man ārkārtīgi pārsteidz. Ir tāda sajūta, ka Eiropas Savienība ir tik ļoti attālināta no cilvēkiem, ka tā uh, arī neievēro vēlēšana rezultātus. Vēlēšanas notika, no uh, jūsu uh, sedekļa augstumiem jūs norādzījāties uz tām, bet jūs. Uh, neievēroja to, ko teica šajās vēlēšanās. Jā, protams, ka mēs neesam muļķi un mēs eh, zinām, ka cilvēki, protams, eh, zina, kā organizēt eh, un progresīvi veicināt pēc iespējas ātrāk Gruzijas iestāju. Bet Eiropas cilvēki ir pret to, un jūs būtībā to zinat. Jūs zinat, ka ja būtu referendums katrā valstī ES, par visu um, paplašināšanos, tad atbilde būtu nē. Un uh, tas būtu um, ļoti plaši. Jūs neuzklausiet cilvēkus, kas saka, ka Rumānijas un Bulgārijas uzņemšana, ka to dziļi nožēlo, jo neredz, uh, kāda interese būtu, lai šīs jautas, iest, jaunās valsts iestātos mm, pieaug tikai nelojāla konkurence, jo šīs valstis uh, liekas uh, dažu. Uh, izpratnē ir um, darba roka rezervārs, lētu darba roka rezervārs. Un mūsu skatījumā tā ir nelojāla uh, kon, uh, konkurence. Uh, jūs turpināt, kā nekas nebūtu noticis, tā kā bērna pasaka uh, vārdu, kas gribēja lielāka uh, nekā uh, vērses, jūs uh, uzsprāgsiet gal galā no jūsu apetītes. Jo uh, šo sajūtu, šo. Uh, to cilvēku, tam cilvēku nepiekrīt. Mēs pārstāvam cilvēkus šeit. Es jūs aicinu pievērsties cilvēkiem, uzklausīt viņus, jo noteiktā brīdī nevar turpināt eh, virzieties vienā virzienā, tad, kad Eiropas pilsoņi grib eh, doties citā. Tas radīs eh, pārāvumu ES un mani tas, mani tas ļoti iepriecinās. Paldies, un tagad komisija, kas vēlas ko teikt. Eh, paldies, Liks deviņas nevar būt tagad šeit, un es gribētu viņa vietā teikt dažus vārdus, daži paskaidrojumi. Eh, DCFTA e jau kopš 1. septembra no provizionāli vai uz laiku jau darbojas, un Uh, Grūzija ir samērā liberāla valsts savā tirzniecības politikā, un uh, nevarētu teikt, ka mēs varam runāt par šoka terapiju šī nolīguma dēļ. Un to mēs konstatējām uh, pārunās ar Gruziju. Nav arī jāraizējas par sociālās likumdošanas ievērošanu. Gruzijas pašreizējā valdība vērš lielu uzmanību politikas sociālajai dimensijai, un tas arī ir atspoguļots nolīgumā. Varu arī apliecināt deputātiem, kas runāja par vīzām, uh, ne šajā asociācijas nolīgumā, ne arī nodaļā par tirzniecību, par vīzām nekādas runas nav. Tas ir pilnīgi, tā ir pilnīgi atsevišķa lieta, runājot par konkrētiem noteikumiem. Varu arī apliecināt, ka uh, komisija turpinās informēt jūsu komiteju par uh, notiekošo, esam atvērti jūsu jautājumiem, uzklausīsim jūsu komentārus, jūsu viedokļus. Un tas šobrīd viss no manas puses. Paldies! Lūdzu, referentam vārds. Paldies! Paldies priekšādātāji, paldies kolēģiem par uh, ļoti tādām varbūt strīdīgajiem komentāriem, bet kas pauž noteikti lielu interesi par šo atzinuma projektu, kas ir domāts kā atbalsts Eiropas Savienības un Grūzijas asociācijas nolīgumam, lai Grūzija varētu attīstīties kā sociālā tirgus ekonomika. Runājot par sociālo pusi un par paplašināšanās jautājumu, par ko runāja grāfs Dārtmuts un Lepenes kundze, manuprāt, komisija jau atbildēja uz šiem pārmetumiem. Vēl divi punkti. Šāda veida nolīgumos nav novērtējuma klauzulas, kas runātu par paplašināšanās izredzēm, to nevajadzētu šeit jaukt klāt. Par to ir jārunā atsevišķi, tas e, būtu atbilstoši politikas loģikai. Un otrs, runājot par vīzu režīmu atvieglojumiem, arī te tas tā ir lieta pavisam skatāma atsevišķi no šī nolīguma, un arī par to pārunas tiek vestas un lēmumi pieņemti citviet un citā laikā. Kā paplašināšanās komisārs bijušais un Eiropas pilsonis, raugoties uz Austrum un Vidus Eiropu, proti tā ir 2004. un 2007. gada pievienošanās kārta, tad jāsaka, ka tas tomēr ir bijis liels veiksmes stāsts šo valstu uh, transformēšanā, gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā. Un ja uh, neraugoties uz ekonomisko krīzi, tas tomēr bija sekmīgi. un um, valstis ir pievienošanās Eiropas Savienībai ir veicinājusi stabilitāti valstīs un ļāvusi arī atkopties valstīm, kas eh, vēl nesenā nākotnē cieta no kara sekām. Un es runāju arī par attīstību Rietumbalkānu valstīm. Mēs turpināsim savu stabilizācijas uh, Uh, politiku šajā reģionā, palīdzēsim atkopties un sadarbosimies arī, protams, ar Serbiju un runājot par Ukrainu, raugoties uz to, kas notika tur, mums nav vajadzīga vēl krīze Rietum Balkānos. Un kaut gan, to es gribēju pateikt, kaut gan paplašanāšanās šeit nav apcerēta šajā nolīgumā. Paldies! Līdz ar to šīs debatas par šo jautājumu ir beigušās. Balsojums būs rīt. Nākamais punkts. Tas ir atzinums par jauno pārtiku. Ir ie, iesniegt gandrīz simts grozījumu, es ar tiem iepazinos. 31 grozījums nav pieņemams, tad netiek akceptēts, ar pārējiem rūpīgi esmu iepazinies un pieņēmis arī lēmumu un došu vārdu referentei. Thanks very much, Chair. Um, I'd like... Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu sākumā pateikties visiem komitejas locekļiem par viņu uh, ieguldījumu atzinumā un īpaši pateicos ēnu referentiem. Mums ir bijusi tik tiešām izcila laba sadarbība ar ēnu referentiem šajā eh, jautājuma atzinuma izstrādē, un principā esam nonākuši pie tādas diezgan lielas vienprātības, un eh, ceru, ka visi to arī varēs atbalstīt balsojumā rīt. Mums ir mm, vienprātība, ka jākoncentrējas uz tādiem jautājumiem kā starptautiskā tirzniecība atzinumos, tā lai mēs varētu savu darbību veikt pēc iespējas efektīvāk un pārliecināt, ka šāda mērķtiecīga pieeja ir visefektīvākais darba veids mūsu komitejā, jo tādā veidā mēs varam būt uh, noderīgi uh, attiecībā uz vadošu atbildīgo komiteju. Tātad galvenais mūsu komitejai tiešām ir uh, jaunās, uh, jauno pār, jaunās pārtikas importēšana un uh, Eh, tradicionālo pārtiks produktu izvietošanai tirgu ir jābūt ātrākai, tā nedrīkst eh, radīt nekādu birokrātiju uzņēmumiem, un katrā ziņā pārtiks izvietošanai tirgu ir jābūt drošai patērētājiem. Mēs eh, atbalstam šo principu kompromisa ietvaros, un, kā es teicu, ar sadarbību ar ēnu referentiem esam uzlabojuši šo atzinumu. Ir trīs elementi, ko gribu uzsvērt, un es ātri runāju, tāpēc, ka es zinu, ka mums laika ir maz. Mēs esam stiprinājuši procesu drošību, paredzot neatkarīgu zinātnisku novērtējumu, uh, ko veica pārtiks nekaitīguma aģentūra. Atgādinot piesardzības principa svarīgumu, esam uzlabojuši arī tradicionālo pārtiks produktu definīciju, lai šī ātrā procedūra nevarētu tikt ļaunprātīgi izmantot. Un otrkārt, esam stiprinājuši arī procesu demokrātisko kontroli parlamentam, dodot iespēju uzlikt veto lēmumu attiecībā uz uh, jauniem pārtiks produktiem un prasīt, lai komisija ziņo par uh, jauniem noteikumiem. Un esam uzlabojuši arī priekšlikumu caurskatāmību un radījuši atskaitīšanās prasības, kas no sākuma nebija tur. Par kompromisiem, un ir seši, seši kompromisi, kas attiecas uz uh, saistītām kompetencēm. Atbalstam arī dažus grozījumus, ko iesniegušas iesnieguši vairāki deputāti, kas ir par eh, tādu būtisku jautājumu kā marķēšana. Gribētu pateikties Marielēm un Marielēnu Hozē par viņu grozījumiem. Esmu izdalījusi savu pozīciju par balsošanas sarakstu un būšu jūs rīcībā, ja jūs gribēsiet saņemt vēl kādu informāciju pirms balsojuma rīt. Paldies! But the shadows want to speak, Mr. Vai ēnu referenti grib eh, izteikties? Visas kungs. Jā, pavisam īsi. Mēs kopā ar Kirt, Jūda Kirtan Dārlinkundzi esam ļoti veiksmīgi sadarbojušies. Kompromiss ir sasniegti, un kā jau tika minēts, grozījumi, kas ir iesniegti, ir uh, tādi, kas ir saprātīgi, bet varbūt kā drīzāk Envi komiteja skar. Un ne katrs no grozījumiem ir saistīts ar mūsu komiteju, un tādēļ mēs gribam dažus no tiem noraidīt. Nu, grūti vienkārši tādēļ, ka tie nav tā, ka tie būtu nu, nenozīmīgi vai nebūtu nesaprātīgi, kā piemēram par ģēmo un no tā gatavotiem produktiem, bet tā ir citu komiteju kompetence. Nevis uh, mūsu kom kompetencija. Un uh, mēs balsosim katrā gadījumā rīt par. Paldies, tagad tēma. Uh, Paldies, priekšsādātājs. Gribētu es jums pateikties uh, referentei par uh, darbu pie šī jautājuma. Uh, es gan nebiju ēnu referents sanāksmē, bet mana pozīcija man šķiet jums tika nodota. Katrā ziņā es ceru, ka jūs to ņēmāt vērā, bet es skaidri norādīju, ka uh, esmu diezgan lielā opozīcijā, jo uzskatu, ka tas tikai palielinātu slogu pārtiks nekaitīguma aģentūrā. Tas tikai viss radītu vēl papildus tādu šķēršļu līmeni un tāpat arī birokrātiju procesā. Un es domāju, ka. Uh, tas principā arī grauj Eiropas Savienības eh, pārtiks standarts, jo politiķi atkal šeit parlamentā varēs bloķēt kaut ko, kas, teiksim, zinātniski un tehniski ir apstiprināts aģentūrā. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi šeit parlamentā kontrolēt, eh, pāraudzīt lietas, tīpaši attiecībā uz deleģētiem aktiem, bet eh, politiski svarīgi jautājumi tādus vajadzētu šeit pieņemt lēmumus par tiem, nevis par tehniskiem zinātniskiem atzinumiem tāpēc es īsti negribētu atbalstīt jūsu ziņojumu rīt, bet uh, tas nav tāpēc, ka esam pret tirgu atvēršanu un jaunu pārtiks produktu ienesanu tirgu, bet vienkārši tāpēc, ka uzskatām, ka tas būs vēl viens šķērs. Paldies. Frau Sarnes ist nicht da, Marike Thank you very much, Chair. Um, Marieldes... Paldies. Uh, mana kolēģi nevarēja būt klāt, tāpēc es uh, pavisam īsi atspogļošu viņas domas, uh, saka Šāklas kundze, bet neesmu eksperts šajā dosē. Marija gribētu pateikties referentei Viņa uzskata, ka kompromiss uh, tiešām uzlabo komisijas priekšlikumu vairākās jomās. Pirmkārt, skaidrs nodalījums starp uh, jauno pārtiku, kas iegūta ķīmisku procesu rezultātā, un pārtiku, kas atbilst tradicionālās uh, pārtikas aprakstam trešajās valstīs, kas nav bijuši iepriekš izmantots Eiropas Savienībā process tiks vienkāršots, integrētāks, otrām kārtām centieni uzlabot caurskatāmību sniegs vairāk informācijas patērētājiem. Uh, Eh, komisija arī publicēs eh, īstenošanas ziņojumu, tāpat arī sarakstu ar jauniem pārtiks produktiem, izdalot eh, nodalījumu starp tradicionāliem pārtiks produktiem un cita veida jauno pārtiku. Tāpat arī produkts būs attiecīgi jāmarķē, skaidri jānorāda to izcelsme un sastāvs. Trešām kārtām definīcijas ir konkretizētas un attiecībā uz jaunās pārtikas drošību te ir jābūt balstītāju zinātnisku atzinumu un izpēt no pārtikas nekaitīguma aģentūras puses. Uh, piesardzības principam ir jābūt prioritāram runājot par pārtiku. Kaut gan visi kompromisi nodrošā labu līdzsvaru starp inovācijām un um, patēriņu, tomēr ir jārūpējas par sabiedrības drošību. Mums būs jābūt ļoti uzmanīgiem un modriem attiecībā uz tirgus autorizācijas sniegšanu un īstenošanas ziņojumam vajadzētu būt nodrīgam šai sakarībā. Uh, Uh, Marija gribētu izteikt vēl vienu komentāru par grozījumiem, kas ir uzskatām par nepieņemamiem, jo tie nepiekrīt inta kompetencei. Tur ir runa par būtiskiem jautājumiem, kā nanotehnoloģijām klonēšana, kas varētu ietekmēt veselību, bet uh, katrā ziņā plenārsēdē šis uh, dokuments būs atbalstu. Thank you, Mr. Chair. Paldies. Gribu teikt Paldies referentei, atzinuma sagatavotājai. Rezultāts ir labs un piekrītam kompromisu atbalstīt. Žēl, ka daži no mūsu uh, grozījumiem netika pieņemti, kas it kā neatiecoties uz mūsu pilnvarām vai uz mūsu uh, sektoru, ar ko mēs strādājam. Runājot par citiem grozījumiem, gribu komentēt 38 un 66. Mēs apzināmies, ka liela birokrātija tiešām ir uh, liels eh, sloks, bet cilvēkiem tomēr ir jādod iespēja ļoti rūpīgi iepazīties ar šiem jaunajiem pārtikas produktiem. Par to ir runa 38. Bet 66. ir eh, runa par to, ka šie produkti nedrīkst kaitēt eh, videi un dzīvniekiem. Paldies! Prezident, uh... Paldies, priekšsētāji kungs! Jūs teicāt, ka grozījumi noteikti skaits ir, ne, nav pieņemti. Arī daļa mūsu grozījuma tādēļ, ka tie neatbilst mūsu komitejas kompetencei. Nu, neatsāksim atkal diskusijas, par to jau diskutējām. Bet man liekas, ka mm, ir ļoti nozīmīgi teikt, ka mēs esam komiteja, kas uh, strādā ar tirdzniecības jautājumiem. Mēs runājam par jauniem produktiem, kas jau ir uh, dažu uh, pārtiks produktu sastāvā nano uh, daļiņas tiek ievests no um, ārzemēm. Tātad nano daļiņas um, metāli cienāk no Taivānas, ASV, Dienvidkorejas, Ķīnas un Japānas. Vai uh, šīs valsts nav komerc uh, saiknēm saistīts ar mums? Jā, ir. EBSA uh, atzīst, ka nespēja izanalizēt uh, nano uh, daļu klātbūtni ne pārtiks produktos, ne vidē. Un tiek publicēts ziņojums 2014. gada jūlijā Francijas uh, kodola izmēģinājuma centrs un CNRS tos finansē ES, un pētījums atzīst to, ka mēs nezinām, kādas ir saks. Man liekas, ka būtu normāli, ka komiteja, kas strādā ar starptautiskās tirdzniecības jautājumiem, noteiktā brīdī var balsot par uh, mm, jautājumu un saka, ka mēs aizliedzam nanodāļiņu klātbūtni pārtikā, jo mums nav nekādas iespējas uh, novērtēt to izmantošanas sekas. Un man liekas, ka mēs esam uh, mūsu kompetences laukā. Tas būs skandāls. Uh, nākošo mēnešu laikā ar šām nanodaļiņām. Tas būs milzīgs skandāls. Šodien vai šis parlaments ir gatavs uzņemties uh, sev piekrītošo atbildību atzinumā, kas aizliegtu šo ieviešanu. Bet, diemžēl, tas nav bijis iesp iespējams, jo tas, ko mēs uh, piedāvājām, tas netika akceptēts komitejā. Jā, patiesi. Es arī esmu tāds relatīvi strikts šajā jautājumā, jo ar dažām komitejām mums ir vēl komiteja. Un ja vēl citi uh, iejauktos eh, mūsu kompetencē, saturiski es, um, man liekas, ka daži jūsu grozējumi ir uh, attiecināti. Mums jāskatās, kas ir uz tirdzniecību attiecināts vai nē. Jūs esat, nu, tāds. Uh, pieredzējis labs, jūs iesniedzāt šos grozījumus arī citās komitejās, līdz ar to parlaments varēs reaģēt uz jūsu grozījumiem. Nu, tad jūs tie jau nav zuduši. Pēdējā runātāja Begīnī kundze. Un nu, paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribu teikt paldies arī referentei jaunie pārtikas produkti, jaunā pārtika ir tāda, kas vēl nav plaši izmantot, tas attīstās. Tas ir interesanti MVU, bet domājam, ka ir nepieciešama skaidra regulēšana, lai atbilstu mūsu darba principiem. Mēs esam iesnieguši grozījums par trešo valstu jauno pārtiku. Uh, kas netiek tik strikti kontrolēti kā Eiropā. Mēs prasām, lai tiktu sastādīts saraksts ar visiem šiem produktiem, tiktu publicēts, lai visi pilsoņi varētu ar to iepazīties. Un tad mēs arī teicām sankciju harmonizēšanu, lai saulēcīgi varētu novērst to, ka uh, netiek ievesti nedroši pārtiks produktu. Un mēs gribējām radīt ietvaru, kas būtu labāks MBU lai viņi varētu radoši strādāt regulētā sistēmā un nodrošināt vienlaikus arī drošību. Paldies par grozījumu ievērošanu uh, kopumā. Paldies! Tagad dod vārdu komisijai direktoram DG Santo. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu atgriezties pie dažiem punktiem, ko jūsu komitejas deputāti pieminēja, konkrēti par definīciju un par pārtikas sarakstu, kas tiek pakļauts šiem noteikumiem. Mūsu sākotnējā projektā nesam sastādījuši produktu sarakstu. Mēs atstājam to atklātu jautājumu, lai tas atļautu tādu plašāku pielietojumu, bet uh, Daži e, jūsu grozījumi vēlas e, atkal ieviest e, produktu sarakstu un definīciju, kas ir pārveidoti vai nē. Tas ir priekšlikums, mēs to akceptējam. Tagad par klonētiem dzīvniekiem. Jūs zinat, ka Tas ir paralēli priekšlikuma sastāvā par jauno pārtiku paralēli tai, jo komisija vēlējās um, diskutēt par jauno pārtiku, runāt arī par produktiem un klonētiem dzīvniekiem. Zinām, ka tas būs politiski ļoti sarežģīti un noteikti arī ļoti garas diskusijas. Bet, nu, katrā gadījumā mēs saprotam, ka ir uh, jā. Uh, aizpildu tukšums starp uh, seno regulu par jauno pārtiku, kurā tika noteikts, ka no klonēšanas iegūtie uh, produkti ir jaunā pārtika un EFSA to novērtē. Nākotnes regulējums par klonēšanu piedāvā aizliegt uh, za gaļas un pienu uh, patēriņu no klonētiem uh, dzīvniekiem. Mēs saprotam, ka ir zināms tukšums un mēs atbalstam to, lai šis, šis neskaidrības tiktu novērsts un lai viss, kas ir saistīts ar klonētas izcelsmes dzīvniekiem, tiktu saistīts par jauno pārtiku. Tagad par nano jautājumu. Kādā citā likumdošanas um, aktā par marķējumu ir nano definīcija tā ir novecojusi. Ir piedāvāts to mainīt. Mēs esam piedāvājuši deleģēto aktu. Tas ir piedāvāts iepriekšējiem parlamentam. Un parlaments noraidīja šo deleģēto aktu, jo mēs piedāvājām izslēgt senos pievienotos produktus, kas ir gadu desmitiem jau tirgu. Un kas um, atbilstoši to ražošanas tehnoloģijai saturēja nanodaļiņas. Mēs plānojam jaunu delģēto aktu ieviest atbilstoši parlamentu pozīcijai, kas noraidīja pirmo delģēto aktu, un parlaments to varētu nākošo nedēļu laikā saņemt. Bet tas ir iemesls, kādēļ mēs vēlamies, lai būtu nano definīcija vienā tekstā. Mēs nevēlamies, lai būtu nano definīcijas divos dažādos tekstos un kas būtu pakļauts dažām procedūrām, dažādam izvērtējumam, dažādiem eksporta viedokļiem, lai novērstu atšķirības definīcijā. Tas ir iemesls, kādēļ mēs piedāvājam, lai būtu tāda skaidra atsauce uz definīciju, kas eh, ir eh, ietverta mm, tekstā par uh, marķējumu. Ir plašas um, diskusijas par sliekšņiem un par izplatīšanu, vai e, jāņem 50%, 20%, 10%. Nu, izņemot rūpniekus, visi citi, arī komisija un lielākā daļa deputātu domā, ka jāņem ir mazākais slieksnis, zemākais slieksnis 10%. Problēma ir tāda, ka mm, šodienas diagnostika nespēja mm, noteikt 10% daļiņu uh, sastāvdaļā pat labāk. Zinātnes iespējas ir ierobežotas šajā jomā. Tas ir iemesls, kādēļ mēs esam piedāvājuši uh, noteiktu elementu, proti tādu, ka mēs piedāvājam 50%, bet tad, kad zinātne attīstīsies, slieksnis diagnostikai, jā, nu, bet tas ir nopietni. Starp sociālo zāles, jā, bavēkungs, mēs nevaram kontrolēt, it īpaši importu no trešajām valstīm. Jūs nevarat visu aizliegt, jo jūs nezināt, cik tur ir iekšā. Un jūs nezināt, vai ir iekšā. Jūs nezināt ne cik, ne vai ir. Kas iekšā. Tos nevar aizliegt. Nu tā tad. Mēs piedāvājam piemērojumu. Uh, ar uh, zinātnes attīstību, jo domājam, ka nākošo gadu laikā zinātne attīstīsies. Uh, Mēs tāpat domājam, ka runājot par vidas aizsardzību, bija likumdošana specifiska, kas bija arī citās likumdošanas normās. To nebija plānots ieviest jaunā pārtikā, runājot par papildu vielām, jo tas ir juridisks atkārtojums tam, kas jau eksistē, ir skaidri, tāpat kā profilaks principu izmantojot, eh, visi šie elementi tiks attiecināti uz jauno pārtiku un preko, eh, pref, eh, profilakses princips ir pamat pārtiks likumā formulēts, un līdz ar to nav nepieciešamības to pielietot. Un pēdējais, par ko gribam runāt, jūs piedāvājat, lai komisija 5 gadus pēc stāšanās spēkā uh, sastāda ziņojumu. Mēs piedāvājam divus pārējais gadus pēc uh, pieņemšanas parlamentā un padomē, lai divus gadus uzņēmumu un um, trešās valsts var piemēroties, un tas nozīmē, ka tikai trīs gadu piemērošanas uh, būtu atstāts, lai novērtētu padomē un uh, parlamentā. Mēs domājam, ka tas ir uh, nedaudz pamāz šis laiks. Mēs gribētu uh, sniegt uh, ziņojumu nevis pēc pieciem, bet pēc vēl pāris papildus gadiem. Nu, protams, komisija. Uh, atbalsta šo ziņojumu iesniegšanas principu. Priekšsēdētāja kungs, tie bija pāris novērojumi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, un tagad vārds referentē. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, visiem, kas izteica komentārus. Mēs redzam, ka uh, tomēr vienprātība ir visai plaša, bet nu, visus neizdevās pārliecināt runājot par pārskatu atbildību. Uh, runa ir par pieciem gadiem pēc tam, kad sākas uh, šo noteikumu piemērošana. Un es domāju, ka lielākā daļa tomēr varēs rītdien atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Tiešām ir tā, ka bieži, nu, nevar izdarīt visiem paprātam, bet paldies jums par centieniem tomēr panākt plašu vienprātību uh, vai plašu konsensu. Tagad 17. darba kārtības punkts viedokļa apmaiņa ar sarunu vadītāju saistībā ar vienošanos par Eiropas Savienību un Singapūras ieguldījumu sadaļu brīvās tirniecības nolīgumā. BTN 20. septembrī bija pabeigta sadaļa par pakalpojumiem un pēc tam bija runa par investīciju sadaļu, kas 16. oktobrī man šķiet arī tika noslēgta. Un jūs esat arī varējuši iepazīties ar attiecīgajiem tekstiem. Tagad mums ir jāpauž nu, savs viedoklis, no otras puses vēl uh, 30. oktobrī komisija pieņēma lēmumu izmantot šo gadījumu, lai Eiropas kopienu tiesai eh, liktu noskaidrot, vai kad nolīgums ir jāuzskata par jaukta tipa līgumu, un vai šeit var attiecināt 207. pantu. Uh, jo tas ir politiski ļoti jūtīgs tāds jautājums. Ļoti priecājos, ka e, Šlēgelmilha kungs, kas bieži viesojas pie mums, e, kas vada attiecīgās pārunas, došu viņam vārdu un arī referentam Davidam Mārtinam. Vispirms Davidam Mārtinam. Paldies! Es negaidīju, bet ļoti priecājos. Uh, Mēs, mēs esam uzraudzības grupa uh, saistībā ar šo nolīgumu ar Singapūru. Tā ir pirmā uh, šāda uzraudzības grupa. Ar paldies arī pārunu vadītājam par to, ka viņš šodien ir šeit. Man ir daži jautājumi, kas palikuši neatbildēti šo pēcpusdienu. Es vienas aizmirsu uzdot. Agrāk runa ir par aizsardzības pasākumu klauzulu, vai tā šeit arī būs. Mēs esam dzirdējuši tādas kā baumas, ka komisija vēlas, lai horizontālā aizsardzības pasākuma regula attiektos uz visiem BTN. Un otrs jautājums gribētu dzirdēt par tirniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļu um, par pilsoniskās attī, par sabiedrības attīstību Singapūrā. Es domāju, ka šeit būs virkne tādu problemātisku jautājumu, un es ceru, ka šī iekšējā konsultantu grupa arī sekmīgi darbojas. Un vēl Es domāju, ka tā kā šis ir uh, partnerības un sadarbības nolīgums, ka, un tad kāda ir situācija nāvesoda piemērošanā un pasākumos, kas ir vērsti pret homoseksuāļiem. Komentāru par šo. Lūdzu, Šlēgel Milha kungs. Thank you. Yes, I think. Um... Paldies! Mums tiešām uh, FTA mīnus investīciju aizsargāšanas uh, pārunas jau beidzās 2013. gadā, un šis eh, nolīgums šobrīd tiešām ir politiski ļoti jūtīgs, un tas attiecas ne tikai uz Eiropas parlamentu, bet arī uz Singapūru. Mums ir jārūpējas, abām pusēm ir jārūpējas, lai šis nolīgums būtu tāds moderns un lai tas nāktu par labu investīciju klimatam. Iespējams, ka būs vēl jāiegulda papildus laiks. E, nenoskaidrotie jautājumi tagad, manuprāt, lielākoties ir atrisināti, un komisija domā, ka rezultāts ir bijis gaidīšanas vērts. Mēs esam praktiski visas inovācijas un uzlabojumus, ko mēs esam izdarījuši, panākuši ar Kanādu. Um, es gribētu īsumā izskaidrot situāciju kopumā un pēc tam pievērsties detaļām. Uh, mums ir labāka, um, nozīmīgāko likumu definīcija, mums ir šeit iekļauts arī uh, attiecīgie noteikumi par publiskajiem konkursiem, tad. Getting at the substance of the property par ekspropriācijām. Nu, nevar pieļaut, ka īpašums tiek vienkārši atsevināts. Tāpat šķiet ir ļoti skaidri procedūras noteikumi, nevar būt paralēls prasības, nevar būt uh, sadarboties ar Shell kompāniju un pēc tā, ar kaut vienu kompāniju un pēc tam meklēt labākos uzņēmumus. Tāpat arī arbitrāžas kodeks Es likšu šeit punktu, bet gribu teikt, ka mēs uh, esam ņēmuši visas inovācijas attiecībā uz Singapūru vērā un nav bijis viegli pārliecināt mūsu partnerus, ka uh, ir laiks mainīt izniecības līgumu un uh, ka vajadzētu noteikti labāku regulējumu mūsu nākotnes sadarbībai. Te arī likšu punktu, jo es domāju, ka pēc būtības tas ir galvenais. Tāpat gribētu teikt dažus vārdus par procesu, Man šķiet, lai panāktu lielāku skaidrību, tad tiesas nolīgu, nolēmums eh, atliks, paildzinās ratifikāciju, jo iespējams mums vajadzēs nogaidīt šo nolēmumu, bet tad jaunajai komisijai vajadzēs pieņemt galīgo lēmumu. Tas, ko esam izdarījuši līdz šīm, esam piedzīvojuši ļoti tādas frustrējošas debatas vairākās jomās par transportu, IPR un arī investīcijām. Un es domāju, ka nākotnē mēs gūsim skaidrību par šiem jautājumiem. Mēs visu līgumu, varbūt pretēji tam, ko esat dzirdējuši, liekam uz galda un neatdalām investīcijas no pārējā nolīguma, kaut gan tā ir opcija, bet arī tas, ko es minēju, tātad mēs runājam ne tikai par investīcijām, bet uh, ir jau debats uzsākts par uh, kompetences jomu. Uh, Es eh, drīz beigšu, katrā ziņā es gribētu atbildēt arī uz Dēvidu Mārtiņu teikto par eh, drošības klauzulu, klauzulu horizontālā veidā. Es domāju, par to mēs esam diskutējuši krietni laiku un jāpārbauda, vai vajadzētu ASEAN vai uh, ekonomiski paredzēt kāds garantijas vai uh, jāparedz drošības klauzulu katrā līguma atsevišķi, kā mēs to darījām attiecībā uz uh, Dienvidkoreju un citām. Uh, Nēsmu vēl dzirdējis, eh, kāds ir galvāts iekšējās debatēs šajā jautājumā, tā ka, nu, gaidīsim un cerēsim, ka būs labas debats un varēsim pēc tam strādāt tālāk. Tālāk par ilgspējīgas attīstības sadaļu. Domāju, ka jums ir taisnība tik tālu, ka mēs nevaram definēt un pārāk perspektīvu būt pret citām pusēm attiecībā uz to, kā mēs veidojam savas vietējās eh, konsultīvās grupas, bet tas nenozīmē, ka mēs eh, Singapūru uh, tagad turēsim atbildīgi par procesu, kurš uh, skaidri darbojas un ir uzticams. Un, uh, nu, vismaz šai sakarībā vajadzētu izteikt kādu komentāru un skaidri paust mūsu viedokli par ilgspējīgu sadarbības uh, sadaļu un sadarbīga pieeja ir sadarbīga pieeja. Un tāda noteikti ir. Mēs noteikti negribam tur nekādu izlikšanos. Un tālāk par partnerības un sadarbības līgumu. Domāju, ka Tas nav šīs dienas debašu jautājums, bet ir skaidrs, ka gal galā mums noteikti būs jāpieņem pozīcija, jo partnerības un sadarbības eh, līgums eh, ir viņiem prātā, tāpat arī par nodokļu jautājums. Nu, katrā ziņā es neizteikšos par šo līgumu, bet eh, es domāju, ka arī tur būs nepieciešams labas degats, tad, kad mēs ķersimies pie tās daļas ratifikācijas. Paldies! Ēnu referenta Kelī kunga nav. Kar, Karmal Emma lūdzu. Paldies. Gribētu reaģēt uz šo tiesas spriedumu, ko komisija uh, vēlējās. Nu, investīciju pakotne bija vērts to gaidīt, bet cik ilgi tad būs jāgaida? Uh, vai jūs uh, attiecīgo tekstu jūs varat jau nosaukt par galīgo tekstu un kā tas ietekmēs citus BTN runājot par procedūru vai 12, 18 mēneši ir jāgaida tikai šajā Singapūras gadījumā. Paldies! es gribu uzdot jautājumu par ASDS. Jūs minējāt arī Kanādas nolīgumu, bet ir arī atšķirības, kādas tās ir. Un runājot par ISG tiesas lēmumu, vai ir kādas Kā komisija īsti ir uzsākusi šo lietu, vai daļa ir Uh, jāratificē dalību valstu parlamentiem un atlikums Eiropas parlamentam. Kā tas ietekmēs procedūru, kuras ietvaros jūs rīkojaties? Uh, ko gaidīšana uz šo spriedumu īsti nozīmēs? Kādas sekas tam būs attiecībā uz galīgo ratificēšanu? Minēras kundze, paldies! Mēs eh, ļoti raizējamies par šo, jo ISDS iesdom, jādomā, ka līdz ar to tiks ieviests Eiropas saimnības likumdošanā. Pat Junker kungs ir atzinis, es neesmu tādu arbitrāžas tiesnes, tiesu aizstāvis, jo šīs tiesas var pieņemt lēmumus, kas tām nav jāpamato. Kāpēc ISDS ir atradis vietu šajā nolīgumā? Un de Guhta kungs ir lūdzis tiesas atzinumu par dalībvalstu parlamentu lomu veidojot šādus nolīgumus. Tāpat ir, vai Malmstrēms kundze turpinās šo kolīzijas kursu, vai tā uzklausīs dalībvalstu uh, vēlmes un atteiksies no šīs strīdu risināšanas iespējas. Dārtmuta kungs. Okay. Thank you. Um, sì, anch'io ritorno sulla clausola uh, eh, ISDS. E Tagad uh, runājot uh, par uh, šo ISDS e uh, klauzulu. Protu investoru un valsts uh, strīdu risināšanas mehānismu jājautā par to, cik tālu tas ir uh, nepieciešams, cik tālu tas tiek noslēgts ar nestabiliem uh, režīmiem. Uh mhm. -huh tas eh, varbūt nav ne, nestabili, ne slikti tā, ka eh, ISDS klauzula, strīda izšķiršanas klauzula nešķiet izšķirošā, lai nodrošinātu investīcijas, bet to gluži pretē varētu izmantot pret mums, eh, ja Singapūras investors nolēma, ka viņam ir ka viņam ir intereses un viņš grib risināt strīdu savā valstī, tad jā, nu, te tiešām ir zināms bažas par ISDS klauzulas iekļaušanu šajā nolīgumā. Un uh, Um, pastāv bažas, ka to arī tādā veidā varētu izmantot. Es gribu uzsvērt, ka mēs privātiem investoriem dodam pārāk daudz pilnvaru, jo neviens parasts pilsots nevar griezties pie supranacionālas tiesas, lai aizstāvētu savas tiesības. Kāpēc tad uh, multinacionāliem uzņēmumiem šādas iespējas būtu jāparedz? Thanks very much and, um... Liels paldies! Uh, gribu teikt, ka galīgi neesmu pārliecināta, ka ISDS, tātad šis uh, steidz, valsts un uh, investoru strīdu risināšanas mehānisms ir uh, labākais veids, kā strādāt. Bet es nezinu, vai vajadzētu to saistīt ar Singapūras nolīgumu, jo Singapūra tagad noteiks šo uh, ietvaru nolīgumam ar Āzijas valstīm un ņemot vērā, kāds ir uh, īpatsvars investīcijām starp ASEAN valstīm un Eiropas Savienību, kāpēc mēs vienmēr runājam par investoru aizsardzību un investoru tiesībām un nesākam beidzot runāt par investoru atbildību tāpat laikā, it īpaši, ja mēs skatāmies uz citām valstīm uh, ar kādām šie līguma varētu būt, jo mēs tiešām palaižam garām iespēju runāt par to, ka varbūt mēs iekļaujam arī saikni ar OECD, um, multinacionālajām valdlīnijām, kas nav obligātas, un tā ir vis tā teikt vājākā, nesaistošākā atsauce, bet tas būtu solis vajadzīgā virzienā. Un visbeidzot, vai komisija uzskata, ka viens no papildinājumiem Kanādas un Singapūras līgumā par tiesībām vai iespēju izmantot leģitīmas cerības vai vēlmi, lai teiktu, ka nav bijusi pamatotā vai atbilstoša rīcība, ka notiks, teiksim, ekspropriācija. Tā tad eh, kāda ir komisijas nostāja? Paldies, priekšēdētāji. Es gribu eh, tomēr uh, vēlreiz atgriezties pie tavu jautājumu, kā mums attiekties pret šo nolīgumu un tā veidošanas procesu, kamēr mēs gaidām spriedumu no Luksemburgas. Kādu drošību mēs līdz ar to piešķiram pusēm, kas vēlas uh, tirzniecības eh, nolīgumu. Singapūras vēstnieks uzsvēra, ka ISDS šī strīdu risināšanas iespēja viņam nav nepieciešama. Var, protams, strīdēties par to, vai nolīgums atspoguļo pilnībā mūsu vēlmes, bet jautājums, kāpēc komisija uzskata, ka ka nav iespējams divas minētās sadaļas nodalīt, un otrs - reģionālie nolīgumi. Laiks, kas paiet gaidot spriedumu no Luksemburgas, vai mēs to gribam vai nē, vai tas tiek izmantots, lai veidot līdzīgus nolīgumus ar Āzijas valstīm un iekļautu tur līdzīgas sadaļas. Un tad Tāpat arī līgums ar Pasaules tirzniecības organizāciju uh, par divpusē vai daudzpusē tirzniecību arī tagad tiek apspriests un varbūt īstenojot TFE. Tas brīvās tirzniecības nolīgums vai ne, nevarētu izmantot pieredzi, kas ir gūta Es domāju, ka arī ar ASEAN valstīm mums ir jārunā par daudzpusēju tirzniecību vai appusēju savstarpēju tirzniecību. Grazie, prezidente. Eh, in merito appunto. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par investīciju sadaļu šajā nolīgumā, šajā BTN. Manuprāt, runa vairāk ir par juridiskiem, nevis politiskiem apsvērumiem. ISDS uh, noteikumi ir iekļauti daudzos tirniecības nolīgumos, un jūs uh, runājāt, ka pietrūks caurskatāmības un ka tie nav nepieciešami, bet manuprāt, uh, ir nepieciešams iedziļināties šajā jautājumā. Es esmu uzklausījis vairākas puses un esmu dzirdējis, ka ISDS atrisinātās lietas 561 lieta un tikai 85 tika risinātas par labu investoram. Un joprojām, protams, nepieciešams vairāk specifisku datu. 85, 85 eh, lietās tātad uzvarēja investors un dienā runa ir par gadījumiem arī, eh, piemēram, Latvijā, Amerikā un bijušajā padomju savienībā. Uh, Ir reģioni, kur tikai 11 gadījumos investors ir varējis uzvarēt eh, konflikta situācijās vai šajās lietās, kas tiek izšķirtas ar ISDS. Manuprāt, eh, nu es negribu polemizēt, bet gribu sacīt, gribu izklāstīt savu nostāju, ka juridiskā un tehniskā ziņā šeit vajadzētu vairāk iedziļināties. Un pēdējais, kas pārīkums. Gribu runāt par investīciju aizsardzību, jo bija runātāji, kas vēlējās to nodalīt vai izcelt laukā. Mums ir pārunu mandāts un sākotnēji bija iecerē slēgt nolīgumu ar visām ASEAN valstīm, un šajā reģionā ir valstis, kur iekšējās situācijas dēļ ir absolūti nepieciešams nolīgums par investīciju aizsardzību un es būtu pateicīgs komisijai, ja turpmākajās nedēļās tā spētu vēlreiz skaidri izklāstīt, kā investīcija aizsardzība ir regulēta šajā Singapūras nolīgumā. Un mūsu prasības bija Arif ziņojumā, Tas mums palīdzētu arī pieņemt lēmumu par visu šo nolīgumu kopumā, bet citādi apsveicu komisiju uh, sakarā ar lēmumu vērsties uh, Luksemburgas tiesā, bet nedrīkst lietu novilcināt. Šis jautājums ļoti interesē daudzus Eiropas parlamentā. Uh, un mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai Eiropas kopiena tiesa pēc iespējas ātrāk saņemtu visus nepieciešamos dokumentus, lai ātri var izdarīt savu darbu. Paldies! Tiešām tas ir būtisks jautājums, kas skars arī turpmāk slēdzamos brīvās tirzniecības nolīgumus. Uh, Man nav iespējas, ka Eiropas komisija grib kaut ko atņemt dalībvalstu parlamentiem. Man drīzāk ir pretējs iespējas, ja skatās uz 207. pantu un lasa to uzmanīgi. Te ir jāsāk tomēr ar lietas noskaidrošanu bet ja mums jāpieņem lēmums par šo nolīgumu, tad pēc iespējas ātrāk mēs gribētu saņemt tekstu no komisijas, uh, proti, ko īsti tā vēlas no tiesas. Mēs arī gribam šo lietu izlasīt. Jā, vielen dank, thank you very much. Paldies. Es mēģināšu atbildēt, uh, cik nu vien labi spēšu uz dažiem jautājumiem jo ir jautājumi, uz kuriem um, nāksies atbildēt uh, jaunajai komitejai. Pirmām kārtām, ko tas nozīmē attiecībā uz CETA un ratifikāciju, to es nevaru atbildēt, jo viena atbilde, ko var teikt, ir, ka Kanāda nav mūsu sliekšņa priekšā. Mums ir vēl jāveic juridiskais darbs, jāveic tulkošana un citas lietas. Jā, atzinums prasa gādu, 18 mēneši, nu tad laika atšķirība nav pārāk liela, bet nu labi, es te negribu dot kaut kādas norādes vai mājienas, katrā ziņā komisijai ļoti uzmanīgi būs eh, jāskatās, kā risināt šo jautājumu. Teksts, starp citu, ir pieejams Maklārkins kundze mājaslapā un ir nosūtīts arī komitejai, tanī dienā, kad mēs pabeidzām sarunas. Eh, juridiskā pieslīpēšana šim līgumam tiek izdarīta, izņemot šo sadaļu. Tā tad eh, tas, protams, ir arguments, eh, bet investīcijas sadaļas pieslīpēšana notiek šobrīd Singapūras pusi. Tas vienkārši ir fakts, par ko gribu jums atgādināt. Šāklas kundas jautājums par atšķirībām starp Sita un uh, Singapūru. Es domāju, ka te ir runa par finanšu pakalpojumu vadlīnijām, Te, manuprāt, bija tāda vienprātība, ka Kanādas situācija eh, par regulātoriem, eh, kuriem ir viedoklis, kā arī izsināt zināms jautājums. Bet katrā ziņā ar Singapūru šīs eh, daļas ir noslēgtas un neviens nevēlas vairs to visu atvērt. Šī ir galvenā atšķirība, uz ko es arī gribētu norādīt, eh, runājot par šiem tekstiem. Visas pārējās eh, inovācijas eh, attiecībā uz Kanādu viss jau ir tur vietā. Tagad saikne ar TTIP konsultācijām un sita jautājumu par investīcijām. Es domāju, ka šīs sarunas pašas kā tādas jāplūko. Mēs jau no kas pārīkums dzirdējām, ka mums ir mm, mandāts visaptvarošam pārskatam, komisija no tā nevar atkāpties. Un būs e, atšķirīga situācija attiecībā uz konsultācijām, kas mums notiek par TTIP, un mēs e, prasām, kādas ir konkrētas bāžas e, šajās, šajā procesā ar ASV un ko mums darīt. Tad mums būs jāskatās, cik lielā mērā un kā tas ietekmēs mūsu vispārīgo politiku un uh, kāda būs ASV, teiksim, nostāja idejas, jo pat arī juridiskās tradīcijas ASV, piemēram, par kurām mums nedrīkstētu aizmirst, tās var ļoti atšķirties no mūsu citiem partneriem. Tāpat arī tika izteikts arguments, ka singapūrieši, Singapūra nav nestabila uh, vide. Uh, es piekrītu šādam apgalvojumam, Tas, ja pastāv investīcija noteikumi, tas rada ne tikai juridisko vīdi, bet tas nodrošina arī zinām starptautisko nosacījumu esamību, jautājums par to, cik lielā mērā mēs to visu gribam īstenot. Situācija ir tāda, ka jūs domājat, ka jau uz Singapūru attiecībā nekas nav vajadzīgs, tad situācija ir tāda, ka vairākas lielās dalībvalsts, es vairs neatceros, es atvainojos, kurš izteica šo jautājumu, bet kāds komentēja šo lietu. Uh, Tad mums ir jāatgriežas pie esošiem noteikumiem. Ja kāds grib iesūdzēt eh, lielāko daļu dalībvalstu, tad eh, noteikumi ir ļoti neskaidri, bet to var darīt. Jebkurš singapūrieši investors to var darīt tā, ka mēs cenšamies uzlabot situāciju. Un galvenās valsts, kas saņem investīcijas vai iegulda investīcijā, tām ir kaut kāds jau strīdu risināšanas mehānisms. Tad jautājums par investoru pienākumiem. Es domāju, ka uh, Te es atzīstu, ka mums nav nodrošināts līdzsvars, jo investoru pienākumi, tā jau ir juridiskā vīde, kas jau pastāv, jo valstī ierodoties investoram ir jāpieņem šī juridiskā vīde, kāda tā ir. Tas nenozīmē, ka mēs negribam, un jāsaka, šobrīd mēs tieši arī aplūkojam visu šīs idejas, jo mēs dzirdam jau tāds spēcīgs aicinājums, piemēram, no multinacionālām firmām par OECD vadlīnijām, pie kurām mēs visi pieturamies. Arī tā ir viena opcijām, ko mēs varētu nākotnē izmantot, jo mēs saprotam, ka varbūt, ka vajadzētu lielāku uzsvaru likt uz dažiem šiem jautājumiem, un tos varbūt labāk izmantot, jo, kā jūs zinat, OECD vadlīnijas, tās neaptver visu pasauli, visas pasaules valsts, un tās attiec uz OECD valstīm, un tā tas darbojas. Tā tad, jā, mums ir jādomā par jautājumu, kādas tiesības investoriem ir un kādu pienākumu viņiem ir. Un, jā, varbūt, ka te varētu vēl rasties kādas papildus idejas. Un tad jautājums par leģitīmām cerībām vai vēlmēm. Domāju, ka jaunās paudzes līgums skaidri norāda, ka tas ir paktas un sevandā, un dalībvalsts, un valsts nevar kaut kā grozīt šo Eh, nosacījumu. Tā tad eh, te nevar būt runa par to, kas bilancē tiek sagaidīts, bet eh, tas ir konkrēts valsts aicinājums. Jūs nākat šeit un mēs nodrošinam jums to un to. Tas nav komerc līgums, bet tas ir valsts tāds līmeņa mm, solījums, garantijas. Un pēc tam tiek izmantots atkal kaut kāds cits likums vai regulējums, kas atkal tos sagrozi. Ja mēs skatāmies tekstā, tad jaunā tekstā tas ir labi atspoguļots pavisam cita koncepcija salīdzinot ar to, kas šobrīd pastāv arī precedents starptautiskajās tiesībās. Un daži vārdi par citiem jautājumiem. Šolts kungs, jā, mēs vedam sarunas. Turpinam ar Vietnamu, Taizemi. Taizemi pagaidām tur ir apturēts sarunas, Malaizija arī īpaši ātri nevirzās uz priekšu. Bet ir jābūt tādiem saskaņotiem reģionālā kontekstā. Nevar mēs izvēlēties eh, kādu valsti, un man liekas diezgan bīstam teikt, ka jūsu juridiskā sistēma izskatās diezgan laba, jums tas nav nepieciešams, un pēc tam atkal pagriezties no otrajā valstī, teikt, mmm, pie jums neizskatās tik smuki, jūs esat otrās eh, šķiras eh, pilsonis, un ar jums mēs rīkosimies savādāk. Jābūt konsekventiem savā pieejā. Jebkurā gadījumā ASEAN zonā ir uh, Ehm, ļoti liels līgums skaits, tā tad atkal jāskatās, ko mēs darīsim pašreizajā situācijā. Čikau kungs un vēl kāds minēja statistikas datus, kas pārīkungs laikam. Ehm, došu jums citu ciparu, varbūt, lai jūs vairāk vēl ehm, ielīgsmot. No ASV puses ir statistika, kas saka, pēc nafta un Amerikas reģio, ietvaros ir bijuši 35 ISDS gadījumi un 45 tūkstoši lietu pret valsti tā pašā periodā. Tā ir statistika, kas norāda, ka valdības tiek iesūdzētas. Tas nav nekas jauns, tas notiek visu laiku. No kā jāizvairās, lai starp šīm starptautiskajām saistībām mēs radītu vēl vairāk tiesības uh, ārējiem investoram, nekā mēs paši dodam saviem pilsoņiem ja mēs skatāmies uz cita tekstu, tad mēs redzam, ka ir labs Vācijā veikts pētījums, kas, kur teica, ka sita dod mazāk tiesības uh, ārējiem investoriem nekā pašmāju. Un tāpēc uh, starptautiskā investori izmantos uh, starptautisko tiesu, lai redzētu, cik tālu iet. Un par Arifu ziņojumu es domāju, ka jā, Mans aprēķins ir tāds, ka esam diezgan daudz uh, jautājumus izņēmuši no RF līguma un Singapūras tekstā, un mēs to skaidri gribam norādīt. Mēs gribam patiesi attaisot, attainot situāciju, ko mēs varam panākt. Tad ir vēl viens komentārs par tekstu kopumā tiesas nolēmums. Četras līdz astoņas nedēļas jāgaida, nu, to es tikai varu citēt, bet neturiet mani pie solījuma, ka es to solīju. Tātad necitējiet mani, ja tas arī prasa ilgāku laiku, bet, nu, relatīvi ātri tam vajadzētu notikt. Mēs izmantosim visas iespējas, saka priekšsēdētājs, es jūs krustā. Labi, dāmas un kungi, liels paldies eh, arī tūkiem. Saka, priekšsādātājs par vēl papildus mums desmitotajām minūtēm. Mums tagad ir problēma. Vai nu mēs pārunājam monitoringu grupas angļu valodā tagad, vai arī mēs atliekam šo jautājumu? Tātad lēmums ir jūsu pusē. What, what is your opinion? Kāds ir jūsu viedoklis? Mēs atliekam? Vai turpinam? Labi, tulpi, turpinām. Tad angļu valodā turpinām darbu. Uh, uh, uh, es ierosinu atlikt, jo rītā mums ir ļoti viegla dienas kārtība. Tā, tad kāds tad ir citu grupu viedoklis? Ilgas. Daram tad? Okay, let's do it.